Dobry wieczór Państwu. Szybciutko rozpoczynamy posiedzenie, bo mamy. Labdien, sāksim sanāksmi bez liekas kavēšanās, jo darba kārtība ir visai piesātināta. Šodien mēs noturam ļoti gaidītu sanāksmi struktūrētā dialoga ar komisāra kungu ietvaros. jautājumu loks, kas eh, tika nosūtīti komisāram, ir tik ļoti plašs, mm, eh, kur ir minētas ļoti daudz eh, problēmu un būtu ārkārtīgi grūti tos apzināt visus savā pilnībā. Un centīsimies tomēr to darīt, un jāpiemina arī, ka ir nelielas izmaiņas darba kārtībā ir ieviests papildu punkts par eh, Eiropas solidaritātes korpusu, un es ceru, ka eh, ar šo nelielo izmaiņu mēs varēsim pieņemt darba kārtību. Šīs dienas valodu režīma 18 eh, darba valodas. Nākamais punkts jāpieņem 13. un 20. 21. marta sanāksmju protokoli un uh, Nonākam pie punkta, kur paredzēta Eiropas solidaritātes korpusa prezentācija, un šobrīd sveicu komisāra kungu mūsu vidū un arī visus sanāksmes dalībniekus. Kā jau teicu, struktūrētais dialogs ir mūsu sanāksmes centrālā daļa. Mums ir notikusi viena sanāksme kas veltīta struktūrālajam dialogam līdz šim un došu vārdu komisāra kungam, lai viņš mūs iepazīstinātu ar Eiropas solidaritātes korpusu. Hogana kungs, vārds jums. Ārkārtīgi priecājos par šo iespēju sniegt jums īsu prezentāciju par Eiropas solidaritātes korpusu, ko komisija pagājušā gada decembrī uzsāka. Virkni mani kolēģi ir nākuši klējā līdzīgām prezentācijām un citām padomu struktūrām un arī komitejām šajā parlamentā. Pirms es pārēju pie īsas PowerPoint prezentācijas, kas ir jums arī izdalīta, vēlētos nākt klējā ar pāris ievadpiezīmēm par šo korpusu. Eiropas solidaritātes korpus piedāvā iespēju jauniešiem nodarboties ar brīvprātīgo darbu, saņem darba vietas, apmācības vietas, dažādā veidā solidārās rīcībās un pasākumos. Šādas aktivitātes var tikt īstenotas plašās jomās - lauksaimniecībā, lauku attīstībā, vidas aizsardzībā, dabas katastrofu novēršanā, piemēram, plūdu, sausuma, upmežu ugunsgrēku novēršanā, pārtikas piegādē, izglītības nodrošināšanā, veselības aprūpē, migrantu un bēgļu integrēšanā, teritoriālā kohēzijā izmēģinājumu etaps šobrīd turpinās un noslēgsies šī gada decembrī. 1,8 miljonu eiro ir veltīti šim mērķim, un tie šobrīd risinās Natūra 2000 jomā. Otrais etaps tiek gatavots ar mērķi palaist to līdz nākamā gada sākumam. Likumdošanas priekšlikums otrajam etapam tiks apstiprināts pēc plāna 22. maijā kolēģijā šajā otrajā etapā paredzēts, um, ka šis korpus um, saņems līdzīgu naudas apjomu. Šis ieguldījums liecina par to, ka šis korpus var ļoti labi palīdzēt un dot tālāk ieguldījumu plašākām Eiropas sabiedrības rūpēm un problēmu jautājumu risinājumiem. Ar iniciatīvai ir potenciāls turklāt šeit pasākumos iesaistīt veselu lērumu jauniešu, kas ļautu līdz ar to eh, palīdzēt gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā. Atbalsts no šī korpusa nav ierobežots tikai uz centrāli pārvaldītām darbībām. Nacionālās reģionālās varas iestādes tiek mudināts iesaistīties solidaritātes korpusā daudzās jomās, kas ar to tiek finansētas. Mūsu uz kopienas balstīta vietēja attīstība paredz arī līderu programmas, kuras jau šobrīd īsteno virknes varāgu projektu, kas ir svarīgas tieši solidaritātes jomā vietējā līmenī, piemēram, migrantu bēgļu integrācija, dabas katastrofu novēršana, profilakse, tāpat arī aktīvi notiek šīs iniciatīvas risināšana tieši uz vietas. Ir arī virkni citu pasākumu apmācība, sadarbība, tehniskā palīdzība. Uh, kur arī iespējams iesaistīt šī korpusa brīvprātīgos atsevišķu uzdevumu pildīšanai. Un tāpēc varas iestāžu ziņā katrā dalībvalstī ir lemt par to, cik lielā mērā un kā tā, tās vēlas ieguldīt un izmantot šo solidaritātes korpusu. Tāpēc šo jautājumu lieku jums priekšā tā lai jūs varētu palīdzēt mums veicināt šo iniciatīvu, ja jūs to vēlētos. Es uzskatu, ka solidaritātes korpus palīdzēs spēcināt solidaritāti un sapratni vietējā līmenī. Nu, tālāk lūdzu šis, šī īsā PowerPoint prezentācija, kas sniegs vairāk informācijas par kontekstu eh, šai iniciatīvai. Pirmajā slaidā runājam par, tu, par šīs solidaritātes korpusu izveidas mērķi, informētības celšanu. Pagaidām norisinās izmēģinājuma etaps, un mērķis ir pēc tam iesaistīt vairāk kā 100 tūkstoši jauniešu šī korpusu darbībā līdz 2020. gadam, tā lai viņi gūstu, gūtu pieredzi un prasmes darboties sabiedrībā. 29 tūkstoši jauniešu jau reģistrējušies šai korpusā, un saskaņam starp brīvprātīgiem kandidātiem ar vienu pieaug. Yeah. Pirmie brīvprātīgie jau ir saņēmuši izvietojumu un attiecīgās vietas. Te tikko tiks pieņemta attiecīgie tiesību akti un tie, likumdošanas priekšlikums nākamā nedēļa. Tas, protams, tiks nosūtīts padomēju un parlamentam. Cerams, arī sarunas varēs pietiekam strauji noslēgties, lai juridiskais pamats varētu stāties spēkā ar nākamā gada janvāri. Nākamajā slaidā, lūk, kāds ir ietvers. Te ir runa par misijas principu, principiem un tālāk arī galvenie rakstura lielumi. Šeit ir divas atsevišķas uh, līnijas - brīvprātīgā un arod līnija. Brīvprātīgā joma ir elastīgāka paredzēta jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem, un šī izvietošana korpusu ietvaros var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem. Nākamajā slēdā runājam par šiem soldātas korpusu aktivitātes punktiem, kā arī geogrāfisko aptvērumu. Pārsvarā tas būs Eiropas Savienības ietvaros, bet atsevišķās programmās var būt arī plašāks tālāk ilustrējam darba plūsmu, kā tas norisinās, kopš eh, pieteikuma iesniegšanas līdz līdzdarbībai attiecīgajos eh, tīklos. Tiek paredzēts gūt virkni priekšrocību gan individiem, gan organizācijām, kas līdarbojas šais eh, soldāts korpusā un kas tiek tādējādi mm, saviet, savietoti. Tik, tiks palielināta sinerģija starp instrumentiem ES līmenī. Šeit piedāvājam dažādas finansējuma programmas, kas arī ir iesaistītas šī korpusa finansēšanā un jau ir veikušas ieguldījumus. Te piedāvājam arī tālākas idejas par iespējām, kā var izmantot šo solidaritātes korpusu. Nu, piemēram, ceturtā pīlāra ietvaros jauno skolu programmā iespējams nodrošināt brīvprātīgos, lai viņi piegādā pienu un dārzeņus uz skolām. Tāpat arī veids dažāda veida publicitātes darbus. Otrā pilāra ietvaros lauku attīstības e, programmas vienlaikus arī sol solidaritātes brīvrādīgo iesaistīšanu atsevišķu uzdevumu īstenošanā. Līderu programma arī ir veiksmīgi e, pozicionēta, lai izmantot solidaritātes korpusu iniciatīvas. Un tāpēc priekšādātāji noslēgumā vēlreiz paldies par šo iespēju prezentēt šo mm, schēmu, šo korpusu. Uh, Es ceru, ka esat guvuši īsu pārskatu par to, kas tas ir Eiropas soldātas korpus, un ka man ir izdevies vērst jūsu uzmanību uz to, kā šis korpus var, piemēram, dot ieguldījumu arī lauksaimniecības un mežaimniecības attīstīšanā programmās, kas skatieši jūsu komitejas darbu. Yes. Liels paldies, komisāra kungs! Ir tik daudz runātāju pieteikušies, ka es baidos, ka simtprocentīgi nebūs iespējams e, apmierināt jūsu ziņkāri. Nu, lūkšu izteikties katram runātājam vienas minūtes ietvaros, jo vēlētos paredzēt arī pietiekami ilgu laiku dialogam un nākamajam punktam. Jo varam paredzēt arī e, papildu sanāksmi, lai atgrieztos pie šīs tēmas vēl Feders Lehte. Then I withdraw my speaking time now and save it for the, for the next. Labi, tad eh, es eh, atsakos no sava runas laika tagad, lai varētu izteikties vēlāk. Oui, oui, merci. Ozona euh. kungs, paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Es eh, ļoti rūpīgi iepazīnos ar komisijas paziņojumu par solidaritātes korpusu. Vairāki aspekti man intriģēja. Uh, un es vēlētos, lai jūs konkretizētu neskaidrās lietas. Es saprotu, ka kandidātiem jābūt rezidentiem vai arī Eiropas Savienības pilsoņiem, bet ne tikai tur ir teikt, ka var pieteikties arī uh, juridiski um, legālie Turcijas vai bijušās Dienvidslāvijas iedzīvotāji, kā gan uh, brīvprātīgi var pieņemt jauniešus, kas nav eiropieši. Un, uh, tiks izmantot jau pastāvošie instrumenti, kas tie būs, feder un līder. Vai jūs nedomājat, ka šī eh, KLP otrā pīlāra instrumenti būtu liederīgāki, ja tos izmantotu lauksaimnieku labad? Un vēl tiek norādīts, ka projekti varētu palīdzēt uzņemt bēgļus un cīnīties pret uh, no, izslēgtību. Un, un es nesaprotu, kāpēc gan uh, tos būtu jāsaist ar lauku attīstības tēmu. Uh, Paldies jau iepriekš par atbildēm. Sanovas e, kundze, paldies priekšsādātāji. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Vajadzētu veikt nošķīrumu starp tiem darbiem, kurus veiks brīvprātīgi, otrkārt, kādus darbus veiks tie cilvēki, kas profesionāli strādās, kā darbinieki, un trešais jautājums, cik liels būs atalgojums. Jo varētu būt tā, ka algas līmenis sama, tiek samazināts, tāpēc, ka izmantots jauniešu darba spēks. Nākamais runātājs. Paldies, ļoti interesanta prezentācija un vēl to, ko Sanders teica par šo atalgojumu, kas ir paredzēts. Nu, es saprotu, ka uh, programma paredzēta 18.30. Gadu veciem cilvēkiem, maniem vecākiem jau bija seši bērni 30 gados, un mm, vai tas paredzēts cilvēkiem, kuri jau ir pietikam, pietiekami turīgi. Mm, vai vecāki var viņus atbalstīt, lai viņi varētu piedalīties projektā un saņemt varbūt netik lielu algu? Kā tas konkrēti izpaudīsies? Vai būs iespējams iegādāties pārtiku, vai būs iespējams īrēt eh, dzīvokli? Nu, kā tas konkrēti izskatīsies? Paldies tagad Agileras kundze. Bueno, yo tengo que decir, señor comisario, que me parece una. Komisār kungs, es uzskatu, ka šī ir brīnišķīga iniciatīva, ļoti interesanta iniciatīva. Domāju, ka te var dot papildu solidaritātes vērtību mūsu sabiedrībai, un tas ir ļoti interesants projekts jauniešiem. Uh, Man ir konkrēts jautājums. Spānijā ir eh, līdzīga sistēma, kuru sauc eh, civilā aizsardzība. Nu, man jums ir konkrēts jautājums par to. Jūs pieminējāt dažādas aktivitātes lauksaimniecības sektorā un arī citur. Nu, un šķiet, ka tās te būs dažādas iniciatīvas, bet kādas konkrēti būs lauksaimniecības iniciatīvas, kurās varēs iesaistīties jaunieši? Un kā tas konkrēti būs praksē? Vai valstīm būs noteikts reģistrs vai šo korpusu pārvaldīs Eiropas līmenī? bet citādi, manuprāt, ļoti laba iniciatīva. Paldies, Andriju Kungs! Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu līdzīgi kā Gileras kundze. Uzskatu, ka iniciatīva ir ļoti pievilcīga, cik tālu tā ļauj jauniešiem, un es uzsvaru, ka tas ir brīvprātīgs princips, Un tur ir ļoti svarīgi elementi, kas tā tad ļauj apgūt jaunas lietas, valodas, aktivitātes, kultūru, iepazīt atšķirības, un es domāju, ka tas tieši veicina šī kontinenta kopējo veidošanu. Es domāju, ka tas ir visai interesants solis. Tekstā netiek runāts par atalgojumu, drīzāk ceļojumu, uh, iztiku, apdrošināšanu un tādām lietām. Bet atgriežoties pie lauksaimniecības tēmas. Vai jūs jau esat novērojis pieteikumus lauksaimniecības jomā, un ja jā, tad kuros sektoros, lai mēs to varam novērtēt, jo vēl bez šīs kultūras apmaiņas ir jautājums par lauksaimniecības tēmu. Būtu interesanti novērot uh, Kas interesē jauniešus, kuras aktivitātes? Man pašu Dantē. Dantēna kungs. Manis uzdotie jautājumi jau izskanēja, tāpēc ļaušu citiem izteikties. Jā, paldies. Ja jaunieši kaut ko dara, tas vienmēr ir pozitīvi vērtējums. Uh, Nu jau 20 gadus ir Eiropas brīvprātīgo dienests, kas svinēja savu jubileju tikko. Kas atšķirs šīs divas eh, organizācijas? Šis Eiropas solidaritātes korpusa izveidošana notik, noritēja ļoti strauji. Visi Eiropas jauniešu biedrības un organizācijas nezināja nemaz, ka kaut kas tāds notiks vienu dienu tas pēkšņi viss eh, bija gatavs uz galda, un kāpēc eh, nav paplašināts Eiropas brīvprātīgo dienests, un kāpēc tiek darīts kaut kas pilnīgi cits, veidos kaut kas pilnīgi jauns? Jā. Jāra kungs, man ir divi papildinoši jautājumi, lai es labāk saprastu. Kas var būt pieteicējs? Uzņēmumi? Biedrības? reģionālajie līderu programmas eh, dalībnieki. Otrs jautājums, kā tiks sadalīts finansējums, vai ir kādas nacionālās kvotas? Jeb būs tāds Eiropas līmeņa fonds, vai būs eh, pa dalību valstīm sadalīts pēc kaut kāda principa, jeb pēc uh, pieprasījuma, kurš pirmais nāk, tas pirmais maļ, vai kaut kā savādāk tomēr? Pani Pozuhalens. Sí, gracias. Yo quería hacerle una pregunta. <clears throat> Yo quería hacer una pregunta. Paldies. Man arī jautājums. Komisijas mājaslapā lasīju, ka ir diva veida darbinieki - brīvprātīgie un nebrīvprātīgie. Es saprotu, ka brīvprātīgiem tiek piedāvāta apmešanās, bet tie, kuri nedodas mācīties, vai viņiem ir darba līgums, uh, Kāda te būs reglamentācija un no kurienes nāk nauda? Vai tas nāks no līdera vai no kādiem citiem fondiem? Koncepts ir skaists. Un komisārs drīzāk atsaucās uz Eiropas solidaritātes korpusa ideju bet, nu, realitāte tomēr parādās īstenošanas brīdī. Un mums ir jautājumi par to. Vai būs tādi jaunieši, kas vēlētos mm, veikt praksi Jāra kunga saimniecībā? vai viņi vēlētos izmantot šo korpusu, lai apgūtu kādas praktiskas iemaņas saimniecībā. Komisāra kungs, vārds jums. Thank you, Mr. Chairman. Priekšādātā, paldies. Paldies tiem, kas izrāda interesi par šo jautājumu. Tas liecina par lielu interesi šie jūs uzdotie jautājumi. Pirmām kārtām domāju Svarīgi ir tas, ka visas ar šo projektu saistītās detaļas, ar iniciatīvu saistītās detaļas pašas, nu tā teikt, atklāsies tajā brīdī, kad norisināsies diskusijas kolēģijā. Un tad, protams, tās arī būs līdzlēmēju mm, ziņā. Jums būs jāpieņem lēmums, tāpēc varbūt nākamnedēļ varu arī jūs komitejas deputātiem vienkārši sniegt informāciju, kas eh, tiks noskaidrot nākamā sanāksmē. Un tas ir vairāk nekā zinu šobrīd. Bet pirmām kārtām gribu pateikt, ka šīs programma lielākoties mēķēta tieši uz brīvprātīgajiem. Un, kad priekšsēdētājs Žans Klods Junkers to kainestību izzini, izziņoja savā uh, savienības situācijas runā, tad viņš kā reiz runāja par priekšlikumiem, kas ļautu jauniešiem līdzdarboties pēc iespējas pilnīgākā veidā, tā, lai tas dotu ieguvumu un labumu arī sabiedrībai, brīvprātīgā kārtā. Atsevišķi runātāji te it kā norādīja uz to, ka tas ir tāds kā lētais darba spēks, lai samazinātu algas. Nē, nē, nē. Šāda iemesla, šāda mērķa pilnīgi noteikti nav te vajadzētu drīzāk būt pievienotai vērtībai, pamatoties uz solidaritātes principiem atsevišķās situācijās Eiropā, tādās situācijās, kas saistīti ar migrantiem, dabas katastrofam, nezinu, vai tas būtu zemestrīces vai plūdi. Nu, tā, lai cilvēki var, nu, tā teikt, sapulcēties solidāri, ķerties pie darba. Izmēģinājumu projektu valsts, kas darbojas šobrīd, pieļāva elastību dalību valstīm šai ziņā, ja tās vēlējās to izmantot pilnīgi brīvprātīgi līdzdarboties šai programmā. Ja tās vēlējās piešķirt nelielas naudas summas, tad tās arī to drīkstē darīt, kā jūs redzat. Tad šeit bija 1,8 miljonu eiro, tas nemaz nav daudz, lēšot, cik plaši šis, šis iniciatīva, šī iniciatīva tiek izmantota. Bet, nu, protams, ka mēs ceram, ka vairāk līdzekļu tiks ieguldīta, bet par to lemsiet jūs laika gaitā otrā pīlāra finansējums vienmēr ir bijis iespējams elastības ehm, niansēm lauksaimniecības jomā tieši tāpēc katastrofu profilakses ziņā. Un tagad vienkārši mums ir sistēma, kā piesaistīt brīvprātīgos, kas varētu tad risināt ar šāda veida jautājumiem saistītus uzdevumus. Īstenošanas struktūra būs Erasmus Plus, mums nacionālās aģentūras, tātad nekāda jauna struktūra veidot netiks izglītība, audiovizuālais un kultūras um, um, ģenerāldirektorās ir iesaistīts ieguldījumi saņemt arī no citiem ģenerāla direktorātiem, un viņi arī pārvaldīs attiecīgās izdevums. Tad netiek veidot nekāda jauna apjomīga struktūra, lai pārvaldītu šo iniciatīvu. Tas vienkārši ir tāds jautājums par, par kopīgu atbildību. Erasmus Plus dos 55 miljonus eiro šai programmai. Nodarbinātības un novatorismu programma uh, arī līdzekļus, lai programma tāpat eh, Eiropa pilsoņiem arī dzandos līdzekļus. Un tā tālāk un tā joprojām. Un no KLP nāks 1,9 miljonu. Te jūs redzat, kā apmēram šīs jomas sadalās, cik to ir daudz, cik daudz šo līdzekļu. Un priekšēdētāji, kā, kā jau es teicu, Un es arī saprotu, ka jums ir šī informācija vajadzīga, jūs to vēlaties saņemt. Es šobrīd, šobrīd varu sniegt jums tikai tādu vispārīgu um, informāciju uh, par šo izmēģinājumu, ja pilotu projektu, bet tikko, protams, manā rīcībā būs vairāk informācijas, un tas būs nākamnedēļ. Pilnīgi noteikti esmu gatavs jums to nosūtīt. Un, protams, ka jūs varat arī uzdot jautājumus pēc tam pamatojoties uz šo informāciju. Iespējams, ka daudziem jūsu jautājumiem jau atbildes būs šai nākamajā nedēļā saņemajā informācijā, bet, nu, daudz kas tiks noskaidrots arī likumdošanas procesā. Mēs gan ceram, ka šis process noslēgsies vēl līdz šī gada beigām. Priekšsēdētājiem vēl cita starpā es vienkārši gribētu teikt, ka mums nav šeit nekādas pieredzes, jo, kā jau teicu, tikai paši, paši pirmie brīvprātīgie nu pat nu pat ir saņēmuši šī izmaiņām projekta ietvaros vietas. E, Lielas paldies, komisāra kungs. Ļoti vērtīgi, ka jūs varat e, ar mums dalīties šajā informācijā. Līdz ar to mums jau ir skaidras kādas kopīgās aprises Nu, pirms pievēršamies detalizētākiem šīs tēmas aspektiem. Un liels paldies vēlreiz par šo informāciju. Es domāju, ka mēs vēl atgriezīsimies pie šīs tēmas e, plašāk. Komisāra kungs to pieminēja. Tomēr mūsu sanāksmes galvenais punkts un galvenā tēma ir struktūrālais dialogs komisijas un parlamenta pamatvienošanās ietvaros. Eh, tas vienmēr eh, notiek gada pirmajā pusgadā un paredz iesaistīt eh, atbildīgās struktūras, un šī dialoga ietvaros mēs vēlamies noskaidrot vairāk informācijas par 2017. gada komisijas darba programmu, uh, kā arī noskaidrot prioritātes nākamajam gadam. kas arī atspoguļosies komisijas eh, nākamā gada darba programmā. Un mums tas ir vērtīgi, jo mēs arī varēsim eh, paši redzēt, kā varam iesaistīties eh, šo tēmu attīstīšanā. Un šī metode ir jau parādījusi savu efektivitāti. Un liels paldies par šo jautājumu sārakstu. Mēs to nosūtījām komisāra kungam, un viņš līdz ar to varēja labāk sagatavoties un sagatavot atbildes uz šiem galvenajiem jautājumiem. Tomēr varbūt būtu uh, liederīgi vēl atgriezties pie dažiem no šiem jautājumiem šīs dienas sanāksmē, lai paustu mūsu satraucošos punktus. Un nu, pēc Hogana kunga uzstāšanās došu vārdu koordinatoriem un pēc tam pārējiem deputātiem. Komisāra kungs, te ir runa par svarīgu tēmu un dodu jums vārdu. Mm. These occasions, as you rightly Paldies! Šīs iespējas ir ļoti noderīgas, lai runātu par šīm iestādēm. Un cerams, ka mēs esam ieskicējuši, kas ir šie svarīgākie jautājumi. Varbūt arī mums ir atšķirīgi viedokļi par to, kā te jārisina. Jūs man šoreiz atsūtījāt vairāk kā 40 rakstisks jautājums, uz kuriem esmu atbildējis. Un ceru, ka esat šobrīd jau saņēmuši šo, šīs atbildes šobrīd tik tiešām ir viduspunkts eh, manā pilnvartermiņā sākotnējā daļā. Bija jārisina Krievijas embargo radītie traucējumi tirgū, krītošās cenas, ir tīpaši attiecībā uz piemproduktiem un cūgaļu. Tāpat arī jaunā KLP ieviešana radīja bažas, un tas viss bija nepieciešams eh, darīt paralēli dažādu citu izaicinājumu risināšanai. Bija neprecedenta, bezprecedentā tirgus instrumenti. Un visā šī perioda laikā, tas, kad arī saistībā ar omnibus regulu un zaļināšanu, esmu turpinājis savu darbu, kontrolēm, sankcijām, tirdzniecības noteikumiem, ir panākts ievērojams progress un esmu pārliecināts, ka arī turpmāk progress turpināsies. Es augsti vērtēju to tempu, kādu jūs eh, uzrādījāt strādājot ar omnibus regulu, un vēlos īpaši uzteikt desakungu. Jūs esat iekļaujušies atvēlētajos grafikās, laika kalendārā, atšķirībā no citiem. Un cerams, līdz vasaras pārtraukumam varēsim jau Igaunijas prezidentūras ietvaros atrisināt šo jautājumu. Nesenā intervijā priekšsēdētāji jūs norādījāt, eh, ka ir jārisina šīs problēmas, kas ir um, tirdzniecības jomā. Un tāpat arī jāņem vērā eh, eh, daudzgadu finanšu schēmas vidusposma pārskatīšana. Un tie ir tikai daži no izaicinājumiem, ar ko mums jāsaskarās otrajā pilnvar termiņa daļā. Uh, jādomā par KLP pēc 2020. gada. Un tāpat jāmeklē iespējas veicināt inovāciju, lauksainiecības e, produktu konkurētspēju un pārtiks apgādes drošības jautājums jārisina. To visu daļai ietekmēs apvienotās karalists lēmums izstāties no Eiropas Savienības. Atcīmredzot, mums ir jānogaida, kā notiks šīs sarunas. Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka vēlamais, izaic, vēlamais iznākums eh, mūsu nozarei būtu aizstāvēt Eiropas eh, intereses tirgus piekļuvas jautājumā. Bet par to mums vēl būs, es domāju, daudz iespēju vēl runāt pēc sarunu uzsākšanas jūnijā. Ir bijuši arī daudz pozitīvu notikumu. Arī tirgus cenas ir atguvušās, bet to mēs nevaram uztvērt kā pašu par sevi saprotamu situāciju, jo projām situācija ir svārstīga. Komisija izmanto visus instrumentus, kas ir pieejami atbilstoši kopēji tirgus organizācijai. Un eh, domāju, ka jūs apzināties, eh, kādu atbalstu eh, komisijas priekšsarētājs ir sniedzis attiecībā uz KLP nākotni. Pēc mm, priekšsarētāju sacītā mēs gan iz tūlīt uzsākām sabiedrisko apspriešanu, saņēmām vairāk kā 300 tūkstošu atbildes tiešsaistē. Cilvēki joprojām sūta savus viedokļus saistībā ar šo sabiedrisko apspriešanu. Visā procesā eh, ir novērojama ļoti liela iesaistīšanās gan no lauksaimnieku, gan no citu ieinteresēto personu pušu, pusēm. Un eh, šis ir ļoti aktuāls temats Tas nav nekas jauns, ka cilvēki aktīvi iesaistās. Viedokļi ir ļoti atšķirīgi, un jo tie pārstāv ļoti plašu uh, interesēto pušu diapazonu. Un 7. jūlijā mums būs iespēja Briselē to apsvērt. Es ceru, ka priekšsēdētā jūs un arī citi deputāti pievienosieties mums milzīgajā pasākumā, kas būs saistīts tieši ar komisijas paziņojumu šajā jautājumā. Komisija plāno pieņemt šo paziņojumu līdz gada beigām. Es domāju, ka mums ir jānodrošina mūsu ražošanas ilgspējība un lauksaimniecība noturība. Jo mēs varam ar jaunajām saimniecībām e, inovācijas ieviešie nozarē. Tas var dot liels iegūms arī saistībā ar vienkāršošanu. Jaunas tehnoloģijas var samazināt e, nepieciešamo pārbaužu skaitu Jau izma šobrīd tiek izmantoti dati, nu, ko, kas tiek no satelītiem iegūti ar Kopernikus programmu. Un nākotnē satelīta dati par zemes gabaliem var aizstāt lielu daļu no veiktajiem mērījumiem uz vietas. Ir uzsākts iepirkums, kas ļaus mums e, vēlāk iegūt e, KLP kontekstā izmantojumu satelīta datus kopā ar DigiConnect, DigiAgri ierosina digitālo risinājumu eh, programmu, lai modernizētu KLP, kur būtu nacionālās administrācijas, eh, kas varētu nākotnē izmantot AJAX sistēmu, kas ļautu ne tikai eh, pārvaldīt maksājumus, bet arī datus. Es domāju, ka mums nav jāgaidīja nākamā KLP reforma, pirms sākt izmantot šīs jaunās tehnoloģijas. Un kopumā mēs varēsim pietiekami ātri panākt progresu. Vēl viens temats, kas ļoti interesants, ir netaisnīgās uh, eh, komercprāks. Es ņēmu vērā jūsu viedokli, un padome arī jau izteica savus viedokli attiecībā uz taisnīgumu pārtiks piegādes ķēdē. Ir nepieciešams nodrošināt lauksanieku izdzīvošanas spēju, jo bez viņiem mums nebūs lauksaniecības kā tādas. Uh, Komisija šobrīd strādā pie nākamajiem pasākumiem, lai uzlabotu šīs tirgus caurskatāmību atbilstoši ieteikumiem, kurus izteikusi darba grupa. Zinu, ka jūs aktīvi strādājat paši pie šī jautājuma omnibus ietvaros. Komisija veids sagatavošanas darbu, lai nodrošinātu, ka nākamā iniciatīva, kuru paudīsim, atbilst vajadzīgajiem prasībām. Runājot par tirgus prasībām vai tirgus eh, situāciju um, konkrēti cukuru jomā. Šobrīd sektors ir gatavs kvotu režīmu izbeigšanai. Mūsu plā, eh, aplēses liecina, ka eh, ilgtermiņā Eiropa varētu kļūt par globālu eksportētāju, pieaugot globālajiem pieprasījumam. Cenas gan ir svārstīgas un visdrīzāk tāds arī saglabāsies pēc kvoto atcelšanas. Tiks turpināta uzraudzība tirgus, eh, cukuru tirgū ir jānodrošina maksimāli tirgus informācijas pieejamību, lai varētu pieņemt lēmumus balstoties uz pilnu informāciju. Eh, Priekšsēdētā tie bija izteikumi lai sāktu diskusiju, un vēlāk es tad varu sniegt jums eh, noslēdzošu atbildi vai rakstiski atbildi. Lielas paldies! Dāmas un kungi, kā jau es biju pieteicis, paredzēta viedokļa apmaiņa tagad koordinatoriem sākumā vārds komisārs atbildēs, un pēc tam uzklausīsim komitejas locekļus, tad raudzēsim, kā mums veiksies ar laika organizēšanu. Tantēna kungs visu pirms paldies, priekšsēdētāji, e, komisāra kungs, Alsberdes mūsu koordinators nav varējis tikt uz sanāksmi, un viņš atvainojas. Vēlējos izteikties par trīs aspektiem jūsu teiktajā un nesenajiem paziņojumiem. Jūs jau teicāt, ka jūs aizsākāt debates par uh, KLP nākotni, daudzi pievērsās šīm debatēm, lauksaimnieki un arī citi, un Reizēm tiek pārstāvēti lauksaimnieki, reizēm īpašas intereses lauksaimnieku vidū, un mēs eh, noteiktos eh, gadījumos redzam, ka šī nauda, kas paredzēta lauksaimniekiem, tiek izmantota, lai finansētu emisijas. Un, manuprāt, lauksaimnieki ir gana daudz attīstījušies, lai redzētu, ka zemes klimata saglabāšana ir svarīgas tēmas, bet tajā pašā laikā būtu vērtīgi atgādināt, un par to vēlēšos uzklausīt jūsu viedokli, par to, ka KLP nodrošina ekonomisko e, ilgspēju un līdzsvaru lauksaimniecībām. 15. 16. gads mums labi parādīja to, cik trauslas ir mūsu saimniecības. E, piena nozarē tas ir aktuāli, joprojām nesam no tā atbrīvojušies. Tāpat arī ir tonām šis piena pulveris problemātika 2016. gadā klimata apstākļi ir ietekmējuši graudu audzētāju ienākumus un vairākos reģionos Eiropā. Mēs redzam, ka klimata uh, dažādas, dažādi fenomeni aprīlī, maijā. Šīs negaidītie pavērsieni ietekmē viņu ienākumus un tās kopā ar šo starptautisko organizāciju rāda to, ka mums vajadzētu parādīt, ka KLP galvenokārt ir šis uh, ekonomiskais aspekts, un es pateicos par jūsu izteikumiem. Es varēju redzēt, kādas grūtības ir manas valsts lauksaimniekiem. Es varu apgalvot, ka tās ir tiešām ļoti lielas. Krietni vairāk nekā es pats sākotnēji biju ievērojis. Es vēlētos teikt, ka mēs visai bieži esam uh, uzklausīju šādu veidu jautājumus, kā uzdeva Dantēna kungs. Bieži vien tiek jautāts, kas notiks ar pienu, kas notiek Eiropas rezervēs, vai tas tiks palaistas tirgu, vai tas varētu kā ietekmēt, izkropļot tirgu, vai mēs varam kaut kā to mm, no tā atbrīvoties, to pārdot. Jo, ja mēs palaižam šo, tirgu, šo pienu tirgū, tad uh, sektorā būs krīze. Nākamais runātājs. Paldies. Andriju kungs, paldies, es vēlējos izteikties par omnibus regulu un uh, turpmāko. Jūs jau zināsit, ka pēdējā agrī komitejas balsojumā mēs nedaudz pārsniedzām šo tradicionālo Mm, satvaru, jo nu, tomēr balsojums bija ļoti skaidrs. E, mēs e, veicām būtiskus grozījumus attiecībā uz e, kopīgo tirgu, uz negodīgu komercpraksi un vēl viens aspekts, kas nav mazāk svarīgs, ir labāka ražotāja organizācija un arī uh, vienlīdzīgi konkurences noteikumu sektāros, lai būtu labāka organizācija. Un trešais aspekts par brīvprātīgas pārvaldības eh, vispārināšanu gadījumā, ja ir kāda eh, būtiska krīze. Un vai jūs esat ņēmis vērā šo lauksaimniecības komitejas pozīciju, vai jūs reaģēsiet uz to un kāda būs jūsu pozīcija turpmākajās debatēs? Uh, Un otrs jautājums par turpmākajām reformām. Mm, saistībā ar jūsu uzdotajiem jautājumiem un arī mūsu uzdotajiem jautājumiem, kas saistās ar ekonomiku, es domāju, ka te nevajadzētu mm, aiziet kā zaudētājiem budžeta pārunās, jo līdzekļi, kas paredzēt lauksaimniekiem, būs centrāls jautājums turpmāk, kas mums liks mm, būt uh, kreatīviem un piešķirt ne tikai leģitimitāti, bet arī jēgu KLP. Un ir pienācis laiks veikt sasaisti starp ražošanu un patēriņu, domājot par veselības jautājumiem un vidi, ko pieminēja Dantēna kungs. Tak się składa, że odnośnie łańcucha żywnościowego. Attiecībā uz pārtikas ķēdi lauksaimnieki skaidri norāda sekojošo. Par pārtikas ķēdi runājot, ekonomika nav atkarīga tikai no ražošanas uz lauka vai arī no patērētājiem. Būtu jādomā arī par cenām, un šobrīd mēs novērojam cenu pieaugumu, Tas saistāms ar monopola situācijām, ar fertilizatoru izmantošanu un vairākiem citiem elementiem, kas saistās ar šo ķēdi. Un tas ir jāpatur prātā un jāņem vērā, ka ekonomika ir lielā mērā atkarīga arī no cenām. Šis jautājums ir jāņem vērā. Uh, Pan poseł Nikolson now or later? Okay. Nikolsona kungs, vai tagad vai vēlāk? Uh, Paldies, priekšsarētāji. Es atvainojos, ka nebiju šeit uzreiz, bet uh, biju plenārsēžu zālē. Man kā referentam bija uh, jā, jāizsakās. Dažkārt mums nāks būt vairāk kā vienā vietā. Būtu labi, ja ar mums konsultētos pirms sastādīt visu grafiku. Esat sveicināti, komisāra kungs. Prieks jūs redzēt atkal šeit. Es redzēju jūs televīzijā, kā jūs e, staigājāt starp salstošām govīm Monahens e, e, apvidu. Es atvainojos, ka tik tieši izteikšos, un es esmu pārliecināts, ka jūs tiksiet ar to galā. Vai varam ko vairāk no Barņē kunga uzzināt par šo situāciju? Es apmeklēju lielāko eh, izstādi lauksensības jomā Ziemeļīrijā. Ar visiem, ar kuriem es runāju, visi uzdeva man vienu jautājumu. Kas notiks, kāda būs nākotne? Es saprotu, ka situācija ir tāda, ka līdz oktobrim nekas nenotiks, jo tad būs tikai Vācijas vēlēšanas, bet cilvēku uz vietas ir noguruši no tā, kas skan mēdījos un atsevišķiem politiķiem, kas zīmē visu ļoti drūmās krāsās un ka viss praktiski sabruks un nekā vairs nebūs. Vai komisāra kungs nav pienācis laiks, lai visi tomēr saņemtu kādu realitātes devu. Mums ir konstruktīvi jāstrādā kopā visu iesaistīto pušu interesēs, ilgtermiņa ieguvumiem abām pusēm, gan apvienotai karalistē, gan Eiropai. Tā, tāda realitāte. Atmetīsim visu šo retoriku Tagad mums ir tas augtās skaļruņu demokrātija, kas agrāk bija vērsta pāri Atlantijas okeānam pret ASV, tagad izskatās tas pats apvienoto karalisti. Es zinu, ka jūs esat iesaistīti e, šajā procesā, bet šī ir viena no lielākajām problēmām, ar kurām mēs saskaramies e, tuvākos 12 mēnešus. Bīlērs kundze, paldies! Arī man bija jāuzstājas plenāra sesijā, un diemžēl tikai šobrīd varu jums pievienoties. Runājot par kopējo lauksnacības politiku un zaļināšanu un deliģēto aktu ar ekoloģiski prioritārām zonām, Eiropas eh, obaltumvielu stratēģiju un par to, ka ir uh, Eh, nepieciešams eh, stiprināt uzticēšanos, kas lauksaimniekiem būtu attiecībā uz mums, uz politiķiem. Divus gadus mēs piemērojam zaļināšanas pasākums, un tagad, eh, ja tiešām netiks vairs atļauts aizsarg, augu līdzekļus, aizsargā, aizsargāt augus ar e, šiem speciālajiem līdzekļiem, tas apdraud visu situāciju. Komisārkungs, kā jūs e, reaģēsiet uz dabas aizsardzības organizāciju iesaistīšanos? Mēs esam e, redzējuši vairāk kā 300 tūkstošu reakcijas no atbildes. 45 no Vācijas tikai ir piecas valstis tikai piedalījās uh, konsultācijās no 28, un no tām mēs tiešām 280, 258 tūkstoši atbalstu saņēmuši no WWF, ko es saucu par dabas aizsardzības nozari. Kā jūs izvērtējot šo eh, konsultāciju rezultātus ņemsiet vērā to, ka šeit masveidā ir e-pasta sūtīt no viena avota, jo tiešsaistes konsultācijas taču būtu jāreizina, lai meklētu uh, atbilstošu risinājumu, kur lauksaimnieki varētu tad īstenot. Un trešā lieta, kuru es vēl vēlētos pieminēt mūsu reģionā, Vācijā, uh, bija milzīgi salnas radīti zaudējumi dārzeņu un vīna nu, jomā. Mēs esam um, 100% līdz pat 70% zaudējumu apmēr daudzām ābolu šķirnēm. Uh, Vācijā mēs diskutējam par to, kā varam izmantot krīzes fondu un vai tā ir jāuzrāda kā dabas katastrofa. Bādenvirtemberga to tā arī uzrādīja. Vai šajā gadījumā būtu jāpaziņo, ka tā ir nacionāla līmeņa dabas katastrofa? Vai mēs tad varam saviem lauksaimniekiem un dārziņa audzētājiem palīdzēt šādā veidā? Uh, kādā veidā kompensēt to. Tie būtu mani jautājumi. Paldies. Pani poseł Sanra zapowiadała wcześniej, bardzo proszę. Sandrēns kundzes, jūs pieteicu jau pirms laika. Paldies priekšsādātāji, arī man ir sakrājušies jautājumi. Komisāra kungs, jūs Madridē teicāt, ka nebūs KLP reformas, drīzāk tās modernizācija un vienkāršošana. To pašu es dzirdēju citu komisijas atbildīgo personu vārdos, un te nu jautājums, ko nozīmē šī modernizācija. Otra lieta. Jūs teicāt, ka turpinās konsultācijas, un tad jautājums, kā tas izpaužās, ar ko, un cik lielu uzmanību komisija piešķir viedoklim, kas nāk no profesionālajām organizācijām. Vēl jautājums, kā jūs plānojat um, risināt um, neregulējuma jautājumu? Piena problemātika nav atrisināta, cenas, arī rada problēmas. Mēs izmantojām valsts mm, eh, atbalstu, lai samazinātu mm, šo problēmu, un mēs arī meklējam risinājumus Spānijā, un līdz ar to jautājums, kā jūs plānojat aizsargāt eh, piensaimniekus? Man ir jautājums arī par cenām. Jūs teicāt, ka tiks atceltas cukura kvotas un līdz ar to tas ietekmēs cenu svārstīgumu. Vai jūs nopietni apsverat iespēju, kā tas attie, atsauksies uz tirgu? Hauslinkungs, par konsultācijām tiešsaistē jūs sacījāt, ka jūs esat uh, uzraudz, iepazinies ar to, cik daudz piedalās. Vai tas ir pozitīvi, ka tik milzīgs skaits ir uh, piedalījies? Es uztvertu nopietni to. Katra, visiem ir jāpiedalās lauksaimniecības reformās, Es neteiktu, ka, kā kolēģi sacīja, ka runāt drīkst tikai lauksaimnieki. Milers kundze tas nu būtu pārāk e, ierobežojuši. Ja es aicinu visus e, piedalīties diskusijās, tad visiem arī ir jādod tiesības piedalīties. Otrs jautājums par pienu. Lielākā piensaimnieku biedrība Vācijā sacīja, ka 32 centi ir viss, ko var sasniegt. Vairāk par pienu netiks maksāts augstāk cenam. Tad, tā kā piena cena varētu kristies. Vai jūsuprāt, krīze ir beigusies, ja šis ir tikai tāds īsts pārtraukums, un vai tik eh, zemniekiem nav jārēķinas, ka tālāk ies atkal uz leju? Un tas, ko parlaments omnibus eh, regulas eh, ietvaros darīja, nu, vai ar to pietiks? Mēs ar krīzi tad nebūsim tikuši galā. Mums ir eh, simtiem tūkstošu tonu piena pulveru vēl krājumos. Glifozāts tālāk. Jūs redzējāt, ka, jūs sacījāt, ka nav nekāda problēma uz 50 gadiem viņu pie, atkal atļaut. Šeit ir nepieciešams domāt arī par to, ka viela tomēr ir kancerogēna. Uh, Vai tik tiešām eh, uz 50 gadiem mēs tagad to tā bez ierobežojuma atļausim, jo tomēr būs kādi ierobežojumi? Pēdējais jautājums - satelīta uzraudzība. Jūs sacījāt, ka ir tagad jaunas iespējas ar satelītiem iegūt datus. Kur tad ir šīs jaunās iespējas? Kas būs labāk? Mērīšanā vēl precīzāk līdz milimetram Vai būs kaut kādas uh, iespējas kukaiņus uzraudzīt, vai ko, ko varēs precīzāk tagad un labāk izdarīt? Agņu kungs. Evening, Commissioner. Um, uh... Godātais komisāra kungs. Es runāšu par kultivējumu, kult, kultūru lauksaimniecību. Izskatās, ka šobrīd nu, viss izdosies šajā jomā. Uh, Jūs pacēlāt acis, bet man nepatīk, kā jūs izskatāties, lai arī jūs smaidat. Man liekas, tas gandrīz tāds slepkavniecisks smaidiņš, kas parādās jūsu sejā. Kanādieši nu pat ir izgājušas glifosāta testēšanas ciklam cauri. Bija tikšanās um, Briselē, kas bija tāda kā antiglifosāta konvencija. Visi šie zaļie un, un tur piedalījās ar savām tehniskajām cīņām Jūs jau varat visu ko darīt, jūs varat arī tās žurkas ar sinepainu barot un viņas nomirs. Bet mēs runājam par to, kas patiešām notiek uz, lai, uz lauka. Un to, ko viņi aizmirst, ir tas, ka glifosāts ir ticis lietots nu jau 40 gadus. Un, uh, nav atrastas, eh, nav tā, ka tāpēc ir radušās kaut kādas pret viņu izturīgas eh, nezāles vai kaut kas ir šausmīgi ticis saindēts. Un otrs pārtiks nekaitīgums. Nav arī tā, ka mēs 40 gadus pēc glifosāta lietošanas visi mirstam kā mušas. Jāatceras taču, ka Ir arī tādi cilvēki, kas ar šiem materiāliem pat strādā roku rokā, burtiski izmērcēt šiem materiāliem. Vienalga, es te pat joprojām sēžu, es te nesēdētu, ja tas būtu bijis tik ļoti kaitīgi. Vienkārši esiet pietiekami drosmīgs preč un cīnīties pret šiem cilvēkiem. Viņi vienkārši ir pielikt punktu lauksaimniecībai. Nu, tālāk arī par kotonoīdiem ir runa. Viņi vēlas tos aizliegt ne tikai attiecībā uz tām kultūrām, kas zied, bet arī tām, kas nezied. Nu, bet ko tad lietot vietā? Nu, aizvietotāji ir visi tādi, kas ir vēl nelādzīgāki dabai, jo viss būs tikai jāapšpricē, jāno un tā tālāk. Tāpēc lūdzu esiet um, piesardzīgi. Es toreiz biju šajā tikšanās reizē vienīgais, kas bija gatavs iestāties pretu, un tad es arī dzirdēju šeit tik nots par salnām. Uh, Jūs visi taču parakstījāt klimata pārmaiņu apkarošanas dokumentus, gribējāt samazināt metāna emisijas un CO2 emisijas un siltumnīca efekta izraisošās gāzes. Nu, man šķiet, ka jums tas viss ir izdevies, jo salnu lūk ir iestājusies, ne? Tā taču ir, man liekas, ka jūs vienkārši izvēlaties kaut kādas nepareizās tēmas šeit. Paldies! Dziękuję. Paldies! Ozokungs. Paldies priekšsēdētāji komisāra kungs cukura kavotas tiks atceltas 30. septembrī, un kāds ir jūsu plāns, lai cīnītos pret tirgus nevi disbalansu, un eh, kas ir paredzēts nākamajā KLP, lai izvairītos no līdzsvaru trūkumu, un ko esat paredzējis, lai izvairītos no tādas krīzes, kas bija pēc piena kvota beigām, un pēc pēdējās tikšanās ar Angelu Merkelu prezidents Trumps lika nojaust, ka viņš varētu atteikties no diskusijām ar Eiropas Savienību par brīvās tirsniecības nolīgumu. Kāda ir situācija šajā jautājumā? Un vēl Māsrum un tiksās ar Maksi, Meksikās kolēģi, lai ātri paredzētu brīvās tirzniecības nolīgumu starp ES un Meksiku, un tika izziņots, ka nākamā sanāksme noritēs Meksikā 26. līdz 30. jūnijam, un pēc tam būs m, mm, tikšanās vēl. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk par šo sanāksmi un par kas būs tās tēma? Paldies! Proszę Państwa, dawno dāmas un kungi. Nu jau kāds laiks, kopš mums nav bijis tik aizraujošu diskusiju. Komisāra kungs, jums ir grūts uzdevums atbildēt uz visiem jautājumiem. Much, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām Dantēna kungam. Protams, ka viss, kas jāsasniedz, ir jāsasniedz mūsu lauksaimnieku interesēs pārtiks nekaitīguma interesēs, kvalitātes interesēs. Lauksaimnieki ir vienīgie tie, kas šos mērķus šai jomā var sasniegt, un tāpat viņi var sasniegt arī visus citus eh, mērķus, kas saistīti ar ilgspējību, nodarbinātību laukos un tam līdzīgi. Bet pēdējo divu gadu pieredze liecina, ka ar to tomēr ir problēmas attiecībā uz šo um, tirgus pretoties spēju risku pārvaldību. Uh, īstenošanas process visiem šiem klimata pārmaiņu nolīgumiem un ilgspējīgas attīstības mērķiem. Mēs zinām, ka bija problēma arī ar jauniešu piesaista lauksaimniecības sektoram, agripārtiks um, sektorā. Un zinām, ka šīs problēmas aug plašumā. Mēs šobrīd um, mēģinam veidot politiku, lai vērstos pret šīm problēmām. Uh, un ziņojums, ko, mm, kas tika sagatavots, vairāk attiecās lauka attī attīstība, tagad mēs varam specifiskāk pievērsties šim jautājumam, tāpēc KLP pašos pamatos ir trīs lietas, tā kā jau tik eh, panākt vienošanās ekonomika, vide un sociālā joma. Katrai šai jomai ir svarīga joma, bet, protams, ka arī ekonomika ir ļoti svarīga. Mums taču vēlamies, lai lauksamnieks var izdzīvot, nopelnīt iztiku. Mums ir vajadzīgi šie produkti, šīs preces, ko viņi ražo. Uh, nu, lai radītu tos vidas sociālos apstākļus. Tāpēc es domāju, ka budžeta aspekts ir ļoti svarīgs. Un būs vajadzīgs vairāk līdzekļu no dalībā, vajadzīgi vairāk līdzekļu no dalību valstīm. Nu, lai jums veicas ar to, vai, būs, vai tiks panākta vienošanās par, eh, starp likumdevējiem par Monti ziņojumu, par papildus resursiem budžetā, varbūt vides nodoklis. Es neesmu gan dzirdējis īpaši labvēlīgas eh, viedokļus šādai domai. Jo šais programmas viss saistīts ar izdevumiem un tā tālāk mums ir jāmaksimizē šo līdzekļu izmantošanu. Nu, ja jūs man varat piedāvāt vairāk informācijas no dalībvalstīm, ka tās ir gatavas citādi šiem jautājumiem skatīties, tad mēs būsim tikai sajūsamā. Bet es vienmēr darbojos uz tādiem pamatiem, ka jo mums vairāk naudas ir, tā maciņā, jo lielāk iespēja mērķi sasniegt. Nu, tad šis pie, vaipienu pulvers, jā. Tas bija jāizņem no tirgus 15. un 16. gadā, izmantojot šīs privātās uzglabāšanas schēmas, kas arī deva rezultātus. Un tas arī zināmā mērā tiek tirzniecībā nedaudz izmantots, lai samazinātu cenas, spiest uz leju cenas tirgu. Bet mēs strādājam pie priekšlikumiem, esam mācījušies no 2009. gada, kad bija kvotas, un mums bija 250 tonnas krājumos, toreiz pat ar kvotām. Mums vēlamies pār, pārvaldīt šo situāciju tā, lai tas nenāk par sliktu lauksaimniekam. To mēs arī darīsim. Mēs noraidījām visus tenders, jau konkursus, kas parādījās tirgo ar pārāk zemiem piedāvājumiem. Mēs strādājam šobrīd ar trešām valstīm pie vairākām programmām, lai mēģinātu konstatēt, ko darīt, lai pārvaldītu šo konkrēto jautājumu turpmākā gada laikā, tādējādi nekaitējot cenai, kas, ko saņem lauksemnieks. Jūs pieminējat arī šo vienoto CMO konkurences noteikumus, Andrija kungs. Un šis omnibus darba kārtība un regula tika minēta. To, protams, pie tā strādā gan komagrīt, gan arī um, parlaments. Un, nu, un tikko būs šie priekšlikumi, tā mēs arī izstrādāsim nostāju. Es biju ASV un Kanādā pēdējās desmit dienas. Uh, centos tur eksporta mm, iespējas veicināt vienkārši un tā iztaustīt to situāciju, kā tur ir, jo dzirdam dažādas pretrunīgas domas, bet katrā ziņā turpmākā pāris nedēļu laikā es arī zināšu, kā risināsies šie trialogi, kas norisināsies, kā reaģēt uz visiem tiem jautājumiem, nu tādā atbilstīgā veidā. Mēs strādājam kopā arī ar komisāru Vestagārdu, nu, viņa ir konkurences portfeļu turētāja, kā jūs zinat. Un tad mēs runājam par pārtikas ķēdes iniciatīvu, kas ir diezgan aktuāla šobrīd, un viņa kopā ar mani ieradīsies šie 20. jūnijā jūs komitejas sēdē, un tad mēs arī par šiem jautājumiem varam atkal runāt. Abi divi. Es esmu paredzējis likt priekšā priekšlikums par pārtikas ķēdi, un uh, šis, tā ir arī daļa no labākas likumdošanas programmas jāveic šie ietekmes novērtējumiem, kas, protams, ir atbilstīgi. Jāpārliecinās, ka priekšlikumi arī ir atbilstīgi. Un tātad visi šie jautājumi ar šo brīvprātīgo atbalstu, kompensācijām ražotāju orga, nu, organizācijām un tā tālāk, tie visi jautājumi tiks skatīti un risināti. Nikolson kungs. Pirmām kārtām 50. pāns tika aktivizēts šī gada 30. martā, un mēs, mēs jau kopš pagājušā gada jūnija gaidījām šo lēmumu. Un nevarējām, protams, neko darīt līdz panta aktivizēšanai, jo šī Nu, un tagad šī pati dāma ir sasākusi vispārējās vēlēšanas. Ne jau mēs to darījām, to izdarīja viņa. Tagad mums jāgaida šīs, šīs vēlēšanas laiks. Nē, nu var jau saprast, kāpēc viņi gribēja šīs vēlēšanas. Viņi, nu, faktiski izmantoja atbilstīgi šo iespēju. Bet, nu, tas katrā ziņā neļauj mums nonākt pie mandāta arī izsināt sarunas. Nu, vienalga, kā tas būs, vai šis uh, smagais gals, ja vieglais gals šai sarunās, kā tas ir. Jūs varbūt pat zinat labāk, jūs jau esat tur arī ar visādiem informācijas galiem tikāties ar Barņē un citiem citiem lauksaimniecības jomas pārstāvjiem. Īrijā būdams, es konstatēju, ka mūsu sarunu vedējs pilnīgi noteikti ir ieinteresēts risinājumos un praktiskos mēros, kas ļautu mazināt tās grūtības, ko tas radīs īrijai kā salai, tīpaši agri pārtikas jomai. 300 miljoni tonu ikdienas tiek um, eh, pārvedāti no, no un uz īriju. Un, protams, kaut kādi ir ierosinājumi ir arī izskanējuši, bet, ja Lielbritānija izdomās palikt uh, muitas savienībā, arī tas būtu ļoti palīdzīgi, bet mēs nezinām, kāda vēl būs Lielbritānijas nostāja, jo sarunas nav sākšās, tas varētu sākties pēc četrām, piecām nedēļām. Tātad mēs esam gatavi strādāt plec pie plec, to arī darīsim. Es kā komisārs arī esmu gatavs strādāt kopā ar Ziemeļa asamblēju, tad, kad tā tiks izveidot un ar uh, īrijas valdību, un tāpat arī Lielbritānijas valdību, lai redzētu un noskaidrotu, saprotu, ko mēs varam darīt, lai nonāktu pie saprātīgi, pragmatiski risinātu un mazinātu šo kaitējumu, kas tiek nodarīts arī miera procesam, eh, īrijas un Lielbritānijas ekonomikai. Un jo ātrāk šis process sāksies, jo labāk. Bet nu, mums katrā ziņā vispirms jānogaida kaut kādas attiecīgas lietas. Bet katrā es biju ļoti apmierināts ar to zināšanu un detalizētās, detalizētības līmeni, ko izrādīja Barņēkungs. Un arī viņš katrā ziņā ir strādājis ar šiem jautājumiem arī ar miera fondiem un tam līdzīgi. Tālāk par organisko lauksaimniecību, ja bioloģisko lauksaimniecību, zinu, ka jums bija brīfings par, būs brīfings par šo sanāksmu kopā ar Hauslingu kungu. Es domāju, ka viņš varēs pastāstīt vēl svaigāko šai jomā, bet mums ir izveidota diezgan pamatot sistēma attiecībā uz bioloģiju. Mums ir jābūt ir godīgai, um, taisnīgai un visiem ļoti pacietīgi pie tā ir bijis jāstrādā, lai nonāktu pie no, harmonizētiem noteikumiem attiecībā uz ēst lauksaimniekiem un trešo valstu importu. Un jāsaka, patiešām ir gūts progress. Nu, beidzot. Te gribu teikt paldies referentam un ēnu referentiem par ļoti izcilo sadarbību. Uh, jo visi izjūtām spiedienu nu, no tā, ka tas process bija tik ilgs. Nu, tagad, cerams, Maltas prezidentūra turpinās šo konstruktīvo sadarbību ar mums visiem, un mēs varēsim nonākt pie atbilstīga rezultāta. Bet progress ir gūts, progress ir gūts. Par reakciju runājot. Nu, protams, ja 22,322 tūkstoši atbilžu uz aptaujumu, tas viss ir ļoti labi, bet tas jau nav par kvantitāti, mēs runājam par kvalitāti. Bija arī ļoti daudz tādu labu iesniegumu, ieguldījumu, informu, un domāju, ka daudz vēl to arī darīs šai kontekstā. Es arī parlaments, es domāju, tie ir individuālā kārtā nāks klē ar novērojumiem un tam līdzīgi. Mēs publiskās konsultācijas vēl neesam noslēguši, bet tas vēl nenozīmē, ka stāsts ir noslēdzies. Nē, mēs esam gatavi uzklausīt labas domas vienalga, no kurienes tās nāk un kurā brīdī tās nāk. Jānogaida vienkārši procesa noslēgšanās. Un es atzinīgi vērtā, vērtētu arī jūsu līdzdalību 7. jūlija sanāksmē. Uh, To var jums pastāstīt. Tā ir interesēto pošu konsultācijas daļa, kur mēs eh, vēlamies piedāvāt eh, cilvēkiem vienkārši brīvi iespēju izteikties un komentēt visas iesniegtās rekomendācijas un tam līdzīgi. Kalpe modernizēšana. Nu, tas nozīmē, ka 15. gada klimata nolīgums ir jānodod pārdomām, jādomā par šiem ilg ilgspējīgas attīstības mērķiem. Uh, pēc tam visiem citiem instrumentiem, kas vai nu ir vai nav mūsu rīcībā. Un ir virkne jomu, kur mēs esam viensprāts, ka mums ir vajadzīgi papildus instrumenti, lai lauksaimnieki varētu tikt galā ar šo tirgus svārstīgumu, varētu straujāk rēdzēt, rēģēt uz krīzēm, ar ko sastopas. Tāpēc, jāsaka, mēs esam visai atvērti dažādiem risinājumiem attiecībā uz risku pārvaldību, uz cenu svārstīgumu, risku mazināšanu. Un to arī modernizācija nozīmē. Tāpat laikā mēs nevēlamies pašreizējo politiku sarežģīt uh, lauksaimniekiem, lai viņi varētu no saņemt šīs subsīdijas un atbalstu kā tādu papildu elementu. Mēs negrasamies atjaunot cukuru kvotas. Šīs lēmums tika pieņemts pirms daudziem gadiem un uh, drīz pavisam noslēgsies uh, viss šis process. Un tāpēc šī, šīs joms regulācija nav daļa no tā, ko mēs šobrīd darām. Daudz, daudz runātāji pieminēja arī piensaimniecību, piena tirgus. Piena tirgus ir labs piemērs tam, kādā ziņā mums jāre, jāmodernizē KLP, mums jāpiedāvā lauksaimniekiem iespēja eh, reaģēt uz to, ko esam panākuši, nākt kā ir ierosinājumi, ko mēs varētu darīt labāk un tā tālāk. Ārkārtīgi interesanti, ka atsevišķas dalība valstis, piemēram, par 30% ir palielinājuši piena cena 10% savukārt citur. Tātad te nav tāds Eiropas vidējais, vispārējais līmenis. Nē, ir ļoti atšķirīgi tirgi. Atsevišķos valstīs tirgus ir ļoti koncentrēts un viņi ir varējuši izmantot šo atgošanās elementu, ko mēs piedāvājam. Vidējā ēst cena maijā pirms gada bija 27 litri par kil... centi par kilometru, tagad ir 24. Bet, nu, lūk, tas ir tāds gada vidējais radījums. Es nedomāju, ka esmu apmierināta un ka situācija ir atrisināta. Citādi jau mēs nenodarbotos ar KLP modernizēšanu. Un izņemot šo vaipienu pulveri, cenas pārsvarā atbilst piecu gadu vidējam līmenim. Un šīs zemākās cenas ir pa 35% pieaugušas. Par tirtniecību vispārīgi runājot. Uh, Jūs minējāt šos irniecības jautājumus. Mēs Meksikas nolīgumu jautājumā nu, šobrīd atjauninām šo nolīgumu, un tas, protams, piedāvā arī iespējas atsevišķām precēm e, izpa, izpausties. Nu, piemēram, piensaimniecībā varētu bizness paplašināties, šobrīd nenotiek plaša tirdzniecība, piemēram, augļu dārzeņa jomā. Bet, nu, varbūt Meksikā tas būtu, tās būtu lielskas iespējas, tā mēs varētu radīt eksporta vari, variantu. Un mēs katrā ziņā, protams, arī grasamies izvērtēt to, vai mums ir pietiekami šīs eh, brīvo cienniecības nolīguma ap, aptvērumu. Šobrīd neesmu saņēmis nekādus norādījumus, ne, nu, norādījumus nedz arī dzirdējis baumas, kopš biju ASV, kā ASV būtu mm, gatavas slēgt eh, brīvās cienniecības nolīgumu. Bet, nē, nu, ja ir baumas, tad tas, protams, iet pašas savus ceļus. Es tur neko nevaru darīt. Bet mēs taču zinām, kāds ir šīs vispārējās attieksmes un kā tas ir bijis kopš pagājušā septembra. Un mēs priecāmies, ka mēs neesam šeit viensprāts ar ASV. Mums ir tāda ES ofensīvas jautājuma un arī aizsardzības līnijas jautājuma, kuros esam gatavi, ne, neesam gatavi piekāpties. Par glifosātiem runājot, es nezinu par to, kāds jums, kāds, vai jums akņokungs patīk tas mans smaids vai nē, bet nu viens otrs jau saka, jūs varbūt esat tas lapkavnieks un jūs partija tāpat, bet nu labi, lai nu tā būtu šovakar par to vairs ne, bet šī ķīmisko vielu aģentūra un pāris nekaitīguma iestāde šo jautājumu ir dziļi un dikti izpētījušas un analizējušas un glifosātu mm, kontekstā, tāpēc ir iesniegts kolēģis, to iesniegs Andriu Kaitis liks. Es tagad negribu sabojāt jums vakaru, jo jūs, protams, manu smaidu pēt, tulkojat kā tādu sliktu zīmi, bet nu jums būs jāpagaida rītdien. Rītdien tiek šis priekšlikums likts priekšā. Bet ir personīgi runāt no lauksaimniecības skatu punktu raugoties, es vispār atbalstu pieeja, kuras pamatā ir zinātniska pētījuma un ir ķimikāla aģentūra. Uh, uzskata, ka šis konkrētais produkts nav kancerogēns, tad ļoti labi. Bet nu redzēsim, kādi tad būs šie rezultāti pilnā kolēģijā rītdien, kad šis priekšlikums tiks prezentēts. Dāmas un kungi, es vēlētos sirsnīgi pateikties komisāra kungam Es domāju, ka varbūt eh, visi vai daži no jums nesaņēma atbildes uz eh, saviem jautājumiem, bet ir iespēja to izdarīt rakstiski. Tagad komiteju locekļiem vārds Šanē kungs. Pan poseł Szany. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Uh, Es nevēlētos eh, ieslīgt eh, glifosīta debatēs, bet eh, man tajā tēmā ir īpašs viedoklis. Viss ir kaitīgs pie noteiktām devām, bet ja mm, devas ir samērīgas, tad daudz kas ir pieņemams. Komisāra kungs, es esmu viens no tiem, mm, kas ir ļoti ieinteresēts detalizētākā informācijā par nākamā gada darba programmu. Kāda tā būs? Komisijas struktūrās, par kurām esat atbildīgs. Jo īpaši es vēlētos zināt, jūs varbūt būtu tik laipns, lai iepazīstinātu ar iespējamām pārmaiņām, kādas varētu gaidīt nākamgad attiecībā uz uh, lauksaimniecības politikām. Lauksaimniecībā vienmēr runa ir par tonnām, kilogramiem un uh, tam līdzīgām tehniskām detaļām, uh, bet īpaši vēlētos uzsvērt cilvēku faktoru un viedo ciematu konceptu, kas šķiet uh, konsekventi attīstās, un par to tad vēlētos uzskat, uzklausīt jūsu viedokļu. Nikofa kungs. Jā, paldies. Lauksaimniecības padomēji Заболяването в Европейския съюз засяга... Tika apspriest eh, padomē Āfrikas cūkmēris. Tas tagad ir eh, izplatījies Polijā un Baltijas valstīs, bet tas skar arī citus reģionus. Slovākija, Rumānija, Ungārija un Bulgārija, protams. Par, par Āfrikas cūku mēri ir ļoti nobažījušies eh, cūkopi Bulgārijā. Vairāk kā 7000 eh, lopu bija jāizkauj vienā no lielākajiem audzētāju reģioniem Krimudā. Manā reģionā ir e, ļoti daudz austrumu Balkānu cūku šķirņu. Mēs esam attiecībā uz šīm šķirnēm e, īpaši nobažījušies saistībā ar Āfrikas cūkmēra e, izplatīšanos. Vai jūs varētu painformēt mūs, vai ir paredzēti papildus līdzekļi ACM apkarošanai? Uh, um, I, I do... Nākamais runātājs. Jā, paldies. Es domāju, man nav jāstāsta jums, cik svarīgi īrijai būs Brexit saruna iznākuma. Ir gan jāsaka, ka ir pretrunīgi signāli attiecībā uz to, cik labi lietas norit. No vienas puses dzirdu, ka ir veiksme, ko neviens pat necerēja ka varētu būt apvienotā īrija. Un sešiem apgabaliem būtu iespēja pievienoties atpakaļ Eiropas eh, Savienībai. Paldies, ka atrisināt problēmu, kur mums nemaz nebija. Bet eh, varētu būt problēma ar brīvu apriti cilvēkiem un precēm. Ja mēs dzirdu kaut ko tādu ka Brexit nekad nebūs veiksmīgs e, iznākums. Ferhofstāds pirms Brexit teica, ka tādā gadījumā Lielbritānija būs politisks e, rūķis. Tika salīdzināt, ka šī ir kā laulību šķiršana. Un bērni šai situācijā ir īrijas eksportētāji, importētāji Nīderlandē, apvienotā karalistē un cilvēki, kas pērk BMW Vācijā. Vai jūs domājat, ka ir. Vai jūs pavadīsiet vairāk kā 30 minūtes nedēļā sarunām, jo jūs zināt, cik tas ir svarīgi? Es labprāt dzirdētu jūsu atbildi. De Castro kungs. Grācie, prezidente. Gra Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs eh, par to, ka esat ieradies un tiekaties ar mums. Un eh, bijāt arī sanāksmē, kad mēs apstiprinājām regulas eh, projektu. Es vēlētos teikt, ka mm, budžeta komitejā mēs vēl par to spriedīsim 21. maijā, bet nesen jūs atgādinājāt, ka vēl esat plānojis darīt ko vēl ar priekšlikumiem lauksaimniecības jomā un sniegt uh, atbildes uz lielajām problēmām un steidzami risinājumiem jautājumiem attiecībā uz riska pārvaldību un uh, citām lietām, ar kurām jāsaskarās Un lauksaimniecības ministri padomē apstiprināja Maltas prezidentūras priekšlikumu, kur nu, praktiski nekas netiek pateikts un, un īstenībā drīzāk tur tiek spērti daži soļi atpakaļ. Ko jūs par to domājat? Mm, šajos trialogos, kas ir bijuši, vai jūs domājat, ka komisija ir sabiedrotājs ar padomi, vai domājat, ka komisijai komisija eh, vēlas jaunu likumdošanas aktu, vai jūs domājat, ka mēs esam šajā virzienā, komisāra kunga? Lielas paldies! Man arī ir jautājums komisāra kungam. Uh, Vispirms es jums pateicos. Es sākumā domāju, ka jūs prezentēsiet pārtikas ķēdes priekšlikumu, jo mēs jau ļoti sen to gaidām. Par to liels gandarījums. Un vēl jūs teicāt, ka esat droši par to, ka varēsit reformēt KLP. Bet, ja gaidīsit atbildes, no parlamenta paziņojumiem, tad es baidos, ka jums nebūs daudz laika. Un cik nu es saprotu, jūs esat pētījis um, Brexit tematu un uh, tā ietekmi uz budžetu, vai esat aprēķinājis, kā tas ietekmēs uh, budžetu un pirmo uh, tā pīlāru. Nākamais runātājs. Sorry. Paldi, pakuls kungs, paldies priekšsādātāji Pakuls Um, komisāra kungs, jautājums ir par to, vai jūs man piekritīsit, ka KLP ir jāgarantē ražošanas ilgspēja visos sektoros Eiropas Savienībā, to starp arī mazāk attīstītos reģionos. Kā komisija plāno raudzīt to, lai ražošana turpinās arī grūtākos reģionos, uh, nākamajā kalpē periodā. Nākamais jautājums, komisāra kungs, vai jūs domājat, ka bioloģiskās lauksaimniecības e, tēma e, attīstīsies un mainīsies, ja turpināsies ražošana siltumnīcās, mēs importējam produktus no Kanādas, bija paredzētas atkāpes Ziemeļvalstīm, bet prasības kas tiek izvirzītas 80% gadījumu nemaz nedarbojas, un tad ražotājiem būs jāslēdz sava darbība. Mēs Ziemeļvalstīs paļaujamies uz jums, mēs mm, domājam, ka jūsu pilnvaru termiņš nebūs tas, kas nogalinās bioloģisko lauksaimniecību Ziemeļu valstīs. Es, mēs ceram uh, sagaidīt atbildi turpmāk. Lielas paldies, Noičela kungs! Jā, es nosūtīju jums dažus jautājumus, saņēmu arī atbildes. Šo to gribētu arī atkārtot. Jūs uzsvērāt vairākārt, ka mums ir jāiet jaunos tirgos, jāskarās, lai mēs mūsu produktus un cukuru it īpaši sūtīt arī citiem. Es jums rakstīju vēstulē Vai joprojām neesat komisijā mainījuši viedokli saistībā ar migrācijas cēloņu apkarošanu? Neuz, nelikt uzsvaru uz to, ka mums tas būs plus un e, ārējās tirdzniecības bilance un citiem mīnus, vai tomēr nav savādāk pieeja nepieciešama? Omnibus sarunas jūs pozitīvi aprakstījāt, ne tikai laika ziņā, bet arī saturiski. No vienas puses jūs veicat uzklausīšanu struktūrēti, pārdomāti, eh, nonākt jaunā KLP. To jūs mēģināt darīt. Tas būtu no vienas puses. Bet no otras puses, tas, kā omnibus eh, norit mūsu komitejā, uh, KLP grozīšana caur e, sētas durvīm, nu, tas nezinu, vai ir labs risinājums. Es vēlos tomēr uzsvērt, ka omnibus sarunu mērķis nebija panākt ievērojams grozījumus KLP. Tā vietā bija nepieciešama vienkāršošana. Es aicinu vēlreiz to nedarīt un izvēlēties citu veidu, jo nevar būt uh, Tā kā tādas lietas kā aktīvais lauksaimnieks vai kaut kas cits no pamatlietām tik pēkšņi tiek mainīts. Nu nevar no vienas puses ļoti strukturētu, pārdomātu dialogu veidot, un no otras puses ātri, ātri netērējot lieki laika, bez pamatotām diskusijām, ātri kaut ko dabūt caur tādu pieejas uzskatu par neapmierinošu. Tak jest to powszechne pytanie. Pat tiešām te ir runa par ļoti aktuālu jautājumu, cik lielā mērā omnibusam vajadzētu iesaistīties to problēmu risināšanā, kas saistās ar KLP nākotni. Dažas darbības un rīcības Varbūt vajadzētu pārbaudīt, izmantojot pilotu projektus, nu, lai varētu padziļinātāk izpētīt šos risinājumus. Dilanokungs, es gribēju uzdot jautājumu par Brexit, bet tā kā tas jau plaši tika skatīts, tad pie tā neatgriezīšos, bet vēl ir jautājums par programmu līderu. Tā ir ļoti svarīga programma lauku un teritoriju attīstībā. Es esmu bijis reģiona vadībā un varu apgalvot, ka ir ļoti liels gaidas attiecībā uz to un būtu ļoti vēlams, lai šī programma tiktu saglabāta, bet arī vienkāršota, jo ir grūtības ar īstenošanu un kavēšanos attiecībā uz pēdējo programmu. Un uh, pēdējais jautājums par cukuru un uh, cukura uh, kvotu atcelšanu, vai jūs nedomājat, ka tas varētu noniegt konfliktā ar enerģētikas direktīvas pārskatīšanu tieši saistībā ar bioloģiskās degvielas pirmās nu, paaudzes eh, izmantošanu? Te tiešām ir pamats bažām. Es un Petī kundze esam strādājuši pie šiem jautājumiem. Es domāju, ka te tiešām ir bažas jautājumi par eh, to, ka tiks samazināt ievestas pirmās paaudzes bioloģiskās degvielas. Lielas paldies, Kaputo kungs. Grazie, grazie, prezidente, eh, grazie. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Es centīšos eh, neuzdot jautājumus, kas jau izskanēja. vēlētos runāt par. Par mm, gadījumu, kad komisijas lēmums netika grozīts Aksalālā gadījumā, mm, kad augus piemeklēja šī infekcija. Un, uh, aplēses rāda, ka varētu būt runa par vienu miljārdu. Un visi lauksaimnieki, kas cieta no šīs eh, infekcijas, eh, viņi gūs kādas kompensācijas. Un šajās skartajās, infekcijas skartajās zonās eh, veselības ģenerāla direktorāts uh, marta beigās teica, ka varētu būt kādas iespējas. Tas bija marta beigās. Vai komisija pieturēsies pie šī lēmuma un uh, kādi ir jūsu turpmākie nodomi? Vai plānojat izmaksāt kompensācijas eh, lauksaimniekiem, kuru augus piemeklē šī slimība. Komisār, politika agrikola komuna și adaptează prioritățile. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāra kungs, KLP piemērojas realitātei, bet eh, finansēšana arī attīstās un ņemot vērā šos apstākļus, kā jūs varat atbalstīt tās dalību valstis, kuras jau saskarās ar grūtībām uh, izmantojot eh, pašu finanšu instrumentus, atbalstot mazos lauksaimniekus, jo šīs palīdzības saņēmumi, saņēmēji eh, saņem saskaras ar lielākām grūtībām, līdzfinansējot projektus un arī investējot atbilstīgas naudas summas, lai varētu turpināt savus projektus. Bet man ir vēl viens jautājums. Uh, pēc apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un zaudējot eh, viņu ieguldījumu ES budžetā. Jūs pats pieminējāt, ka te ir runa par visai nozīmīgu samazinājumu KLP budžetam. Kādas varētu būt iespējas sasniegt konverģences mērķus tiešais budžeta sakarām? Hmm. Thank you so much, Mr. Uh, commissioner. I have a... Uh, Nākamais runātājs. Lielas paldies, komisāra kungs. Man ir īsts jautājums par bioloģisko tēmu. Es esmu paudis bāžas jau kopš komisijas prezentācijas, un šīs bāžas ir tikai pastiprinājušās vēl lielākos apmēros. Uh, joprojām ir elementi, kas rada lielas mm, grūtības un satraukums bioloģiskās eh, ražošanas lauksaimniekiem, kāda būs situācija, tad, kad likuma projekts tiks pieņemts, par to ir bijušas diskusijas un debāts jau kādu laiku. Vakardien, 11. maijā, kaut kas ārkārtais notika Zviedrijām. Zviedrijas eh, Nacionālās aizsardzības eh, sabiedrības vadītāji Tātad runa ir par bioloģiskās lauksaimniecības organizācijas, lauksaimnieku asociācijas, organiskās lauksaimniecības organizācijas un arī citu organizāciju vadītāju kopīgā presa paziņojumā bija paustas bāžas par šo organiskā faila rezultātu. Un Zviedrijā tas ir liels tirgus un viņi saņem uh, lauksaimnieki saņem labu atalgojumu par saražoto, jo patērētāji ir gatavi par to maksāt. Bet problēma ir tāda, ja šis fails iziet cauri, jo īpaši attiecībā uz dārzeņiem, ziemeļos mēs pilnībā iznīcināsim šo tirgu. Es nāku no rietuma Zviedrijas un apstākļi ir ļoti īpaši, ir plū grādi ir plusos un šķiet, ka kāda cenšas mūs apturēt no lauksamniecības. Mums bija e, 10 centimetra sniega cega, šādi ir apstākļi un kāda tad ir jūsu reakcija uz šis, šo preses relīzi un šīm mm, intereses ir dažādas, bet e, satraukuma aspekti ir e, tādi paši priekšsādātājs. Te nav runa tikai par Zviedriju, bet arī citām valstīm. Dorfmankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Vēlētos runāt par pārdomām, ko kolēģi izteica par tiešsaistes aptauju konsultācijām. Es tad ceru, ka komisija pareizi interpretēs atbildes, kas man tomēr liekas eh, žēl. Uh, Komisija nav ņēmus eh, vērā to, ka Strasbūras nedēļā ir eh, izvēlēts datums eh, komisijas pasākumam. Varbūt varētu turpmāk koordinēt labāk šīs lietas, lai arī mēs varam piedalīties. Millers kundze jau runāja par vēlējām salnām. Tā Eiropā ir būtiska problēma, ir liels platības, kas cietuši zaudējums salnu dēļ. Vai ir ar jums eh, bijuši kādas sarunas ar dalību valstīm par šo tematu? Vēl viena lieta, kas man eh, rada bažas, un Vācijā ir plašas debats par to. Attiecībā uz to, ka uh, atgriežas uh, liela plēsēji lauksaimniecības teritorijās un līdz ar to ir apdraudēti mazie mājdzīvnieki. Tā skaitā um, aitas un kazas. Un vai um, attiecībā uz vilkiem, lāčiem, lūšiem nebūtu kaut kas jādara? Lai no lauksaniecības viedokļa paskatītos uz šo problēmu lai atrastu pareizu līdzsvaru starp lauksaimniecības vajadzībām un eh, eh, dabas aizsardzību. Nevis tikai vienīgi koncentrēties uz dabas aizsardzības prioritātēm. Haibuškungs. Haibuškungs. Herzlichen Dank. Uh, Herr Kommissar, ich konnte... Paldies, saka Haibuškundze. Uh, Es, diemžēl, nevarēju būt visu laiku klāt, jo man bija jābūt plenārsēdē. Nezinu, vai šis jautājums jau tika apspriests, bet struktūrētajā dialogā mēs uzdevām arī jautājumus par zemes koncentrāciju. Un ar rakstiskajām atbildēm man godīgi sakot, eh, nu, nepiekrītu es viņām. Jūs atbildība, atbildību uzliekat pilnībā uz Digifisma. Eh, viņi ir atbildīgi par iekšējo tirgu un noteikumiem iekšējā tirgu. Un Digifisma ģenerāldirektorāts arī ir uzņēmējuši jautājumu risināšanu, uzaicināts ir dalību valstis piedalīties, izstrādāt ieteikumu, bet Digi Agri nevien pat nenosūtījušo tikšanos. Bet tas skar arī lauksaimniecību. Zeme galu galā ir pamatu pamats lauksaimniecības darbībām. Tāpēc mums, eh, kā agri komiteja, nevar būt vienalga, kas notiek zemes tirgu. Un vienkārši pārlikt atbildību uz citiem pleciem, to es neuzskatu par pareizi. Mans jautājums tad ir tāds, kā jūs reaģēsiet uz šo ziņojumu, kuru mēs parlamentā nobalsojām ar lielu vairākumu par zemes īpašumu koncentrāciju, ko var darīt integrētā procesā šīm startautiskajām brīvprātīgajām vadlīnijām, kas, kuras varētu tikt e, īstenots, un to nevar visu atdot Digifisma rokā. Mums taču ir jārūpējas par zemi, lai tas viss nenotā, nenonāktu holdinga struktūrās. To jau mēs atpakaļ vairs nedabūsim. Paldies! Vanden Kandelārs kungs. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter, ook voor die uitspraak van, wij, van mijn familienaam. Uh, commissaris. Ja, paldies. Paldies, priekšsarētāji, ka izrunājat man uzvārdu tik pareizi. Es vēlētos uzdot jums jautājumu par omnibus. Tas jau tika pieminēts. Un uh, tieši saistībā ar eh, aktīvo lauksaimnieku definīcijas paplašināšanu. Flandrijā lauksaimniekiem šī definīcija rada būtiskas problēmas Eh, īstenībā nevis problēmas, bet tās atrisina problēmas, eh, ļaujot piesaistīt cilvēks lauksaimniecībai, iesaistīties tajā. Un šobrīd strauji pieaug zemes gabalu cenas. Mans jautājums ir šāds. Kādā veidā jūs eh, salāgosiet šo definīciju jaunajiem lauksaniekiem ar instrumentiem, kas ir pieejami viņiem. Tālāk eh, jautājums par kartupeļiem un Brazīliju. Jūs sniedzat man atbildi, ka esat informēts par šo situāciju, bet kā Eiropas Savienības eksporti, kā jautājums tiks skatīti vēlākā posmā un juridiski aspekti ar tiem vēl būs jāiepazīstās, bet kādā veidā tas tiks skatīts. Paldies, Ribeiro kundze! Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Pirms pāris nedēļām komisija sagatavoja priešlikumu, lai uh, attiecinātu 349. pāntu no Eiropas Savienības uh, darbības līguma uz daudzām programmām, ne tikai posēji. Līdz ar to Man ir konkrēti jautājumi. Ir nepieciešams iepriekš izvērtēt tirdzniecības līguma ietekmi uz attālinātiem reģioniem, un otrs priekšlikums, ko mēs sagatavojām, ir, ka ir nepieciešama speciāla atkāpe, diferencēti pasākumi attiecībā uz attālinātiem reģioniem, lai palīdzības pasākumi kurus eh, nosaka komisija un dalībvalstī, varētu tikt eh, modulēti un eh, attiecināt uz šiem reģioniem. Paldies, Jārkungs! Paldies! Trīs īsi papildinoši jautājumi. Pirmais. Par tiešsaistes konsultāciju pasākumu skatāmies uz to, kā gribam. Man tas neliekas labi, ka piedalās tikai piecas dalību valstis. Aicinu komisāru parūpēties par to, lai uh, visas 28 dalību valstis piedalītos. Par omnibus otrs jautājums. Tur bija arī labas idejas. Pat bija ļoti labas idejas pat. Mēs cita starpā lēmām arī par to, ka lauksmēnesības reforma uh, Ehm, to īstenošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, tālāk par 2020. gadu. Arī par to būs plašas eh, debats, būtu varējuši būt. Ko jūs personīgi domājat par šādu ideju? Deleģētais tiesība akts tālāk, trešais jautājums. Vācijā eh, radio izskanēja tas, ka mūža meži tiek e, izcirsti vēl vairāk, lai e, obaltumvielu augus sastādītu konkrēti soju, kas tā trūkstotē Eiropā. Un kā tas iet kopā ar e, to, ka ir nepieciešams auga aizsardzības līdzekļus izmantot ekoloģiski prioritārās um, te, zonās, kur tiek audzēti zirņi un pupas pirmās paudzes bio eh, degvie, eh, bioenerģiskās vielas, eh, ir, tā, arī par tām ir nepieciešams domāt, un es labprāt dzirdētu jūsu viedokli. Tak, pan poseł Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Priekšādātā, paldies. Paldies, ka esat ieradies pie mums. Gribēju jums mazliet pastāstīt par apmeklējumu, uh, ko veicu pagājušajā nedēļā pie Briseles. Man bija nedaudz brīva laika, un es devos pie lauksemniekiem pie Briseles, un tas pa laikam ir ļoti nozīmīgi. Un jādodas, protams, ir iepriekš nepaziņojot par ierašanos, neinformējot. Un es redzēju tādu saimniecību, kas ir tirgu, tāpēc, ka viņi pārdod savus pašu produktus, viņiem ir savi klienti, pašiem savs veikals 250 hektāri ap šo saimniecību savukārt ir nodot pārdošanā, jo saimnie, saimnieks nevarēja rast pietiekamu piekļuvi tirgiem. Tad mēs tie redzējām vēl vienu saimniecību, piensaimniecību. Un tur mums īpašnieki teica, ka viņi 12 gadu laikā ir izmantojuši divas brīvdienas, divas brīvas dienas 12 gados. Uh, bet viņa savukārt brālis pārvalda visu šo birokrātisko daļu. Viņiem bija 280 lopu, bet man tas tomēr šķiet kaut kā nepieņemami. Nu, un Rumānijā redzam, ka lauksimniekiem jāizpilda 45 lapus, lai varētu piekļūt Eiropas subsīdijām. Tas tāds. Uh, tāda birokrātija, ka runājam par biru, par subsīdijām cūgaļai un lielopu gaļai. Yes, thank you very much. Tā nepabeigts teikums. Paldies. Nākamais runātājs. Es gribēju runāt par brīvajām olām, respektīvi olām, kas iegūtas no uh, vistām, kas nav šajos būros. Nu, šeit ir testi, certifikācija un, un piešķiršanas programma. Process ir ļoti sarežģīts, turklāt bija arī slimību izplatīšanā. Un es saprotu, ka viņš šis pasākums netika nu, tā ļoti savlaicīgi bijis zināms. Tas nebija zināms savlaicīgi, bet nu, katrā ziņā līdzīga situācija ar slimības izvēršanos un līdz ar to attiecīgas certifikācijas atņemšana varētu notikt arī daudz kur citur. Kā arī izsināt šādus jautājumus? Otram kārtām ir arī, protams, iespēja arī līdzfinansējumam attiecībā uz zaudējumiem, ko šie lauksaimnieki piedzīvo, šie vistaudzētāji. Uh, Nīderlandē bija zināma interese par to. Lauksamnieki paši gribēja vākt naudu, un tad varbūt, ka izmanto to tādu kā līdzfinansējuma, mm, finan, finansējuma iegūšanu no Eiropas Savienības. Paldies! Pētīrs kundze. Priekšādātāji, paldies! Komisār kungs! ārkārtīgi priecājos, ka jūs martā bijāt Zagrebā kad tika pasniegta balva labākajam horvātu lauksaimniekam. Nu, tad jūs arī pats savām acīm redzējāt, kā šie jaunie lauksaimnieki nāk lejā ar um, ilgspējīgiem, novatoriskiem projektiem, bet tāpat laikā ļoti daudz jaunieši dodas no Horvātijas prom un cenšas meklēt darbu citur. Aplēs liecina, ka pagājuši gadu 80 tūkstoši cilvēku devās prom no Horvātijas. Viņi strādā citās uh, dalību valstīs tādus zemes kvalifikācijas darbus, pat ja viņiem ir augstākā izglītība, un savukārt reģionus, kur viņi atstāja, savu, un savukārt ir, nu, tie ir ar potenciālu m, mm, strādāt lauksaimniecībā, bet šie jaunieši neti, nedomā un neuzskata, ka lauksaimniecība ir pietiekami pievilcīga darbības joma, un netic, ka, m, mm, ka viņi varēs tur pārdot arī produktus, jo ir negodīga tirniecības prakse. Horvētija šobrīd grasās pieņemt eh, likumu par ne, pret negodīgu praksi, bet es nezinu, vai ar šo mehānismu pietiks, lai situāciju atrisināt. Un tāpēc gribēju vaicāt, vai jūs plānojat kādus konkrētus pasākums ES līmenī, kas ļautu veicināt jauniešu palikšanu šai jomā. Eka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra Hogan kungs cienot jūsu augsto amatu, es atturēšos no kritikas. Un es arī nespēju atpazīt eh, tādu slepkauniecisku smaidiņu jūsu sejā, kā te izteicās. Bet attiecībā uz nākotni es teiktu, ka jānāk klajā ar labākiem priekšlikumiem, lai sasniegtu uh, mērķus cilvēku veselības uzlabošanai, dzīvnieku labturībai, ilgspējībai, klimata pārmaiņu mērķus. Parīzes e, vienošanās izpildēji ir ļoti svarīgi, lai gaļas audzēšana un piena produktu ražošana tiktu samazināta, lai siltumnīca efekta gāzu apjoms, ko rada lopkopība, tiktu samazināts. Kā jūs uz to skatāties? Vienmēr tiek runāts par konkurētspēju, konkurētspēju un konkurētspēju lauksaimniecībā, bet ko tas mums ir devis? Mums ir pārprodukcija, daudzi mazie zemnieki ir bankrotējā iedzīti un lauksaimniecība tiek intensificēta. Līdz ar to konkurētspēja, manuprāt, nozīmē došanos ne, nepareizā virzienā. Un šī modeļā sekas skar arī valstis ārpus Eiropas Savienības, respektīvi mēs sagraujam viņu vietējos tirgus Āfrikā un citur un radam īstenībā iemeslus migrācijai. Vienmēr šī konkrētspējas palielināšana nāk uz dabas rēķina, uz citu e, jomu rēķina. Tas ir, tā ir ļoti augsta cena, kas tiek maksāta. Vai komisāram ir kas sakāms par šo tēmatu? Paldies. Magineses kundze. Thank you, uh, chair. Paldies priekšsādātām, paldies komisārkungs arī jums. Man patīk struktūrēta dialoga, bet es tomēr gribētu, lai tie nenotiek tik vēlu pirmdienas vakarā, jo Mm, parlamenta prezidijas tieks pirmdienas vakaros, tāpēc es priecājos, ka šeit varēja būt mani asistenti, bet viņi man arī informēja par jūsu atbildi, tāpat arī mm, augstu vērtējos komentārus par pārtikas piegādes ķēdi. Mēs esam gatavi ar jums strādāt pie tās tālāk. Tālāk par jūsu komentāriem attiecībā uz Brexit, nu, protams, ka mana dalība valsts īrija būs tā, kurš tas skars visvairāk, bet kolēģi šeit talpā arī ļoti zima, ja būs problēmas ar īru lielopu gaļu vai piensemniecību Brexit darījuma rezultātā tas ietekmēs arī Eiropas pārtiks tirgu, tāpēc es domāju, ka šai telpā mēs eh, esam gatavi nodrošināt atbalstu. Mišela Barņē vizīte piekdien bija visai informatīva. Nu, tur tiešām tika izteikta virkne risinājumu. Tas arī ir tas, ko mēs vēlamies panākt, lai varētu kopīgiem spēkiem pie tā strādāt. E, vēl viens konkrēts punkts attiecībā uz KLP. Daudz runāts par ekoloģiskā fokusa zonām, bet man ļoti bažas da, rada kultūras diversifikācija, dažādošana. Tur e, tika runāts par kultūra rotācija, bet tad netika izstrādās mekanisms, kā to varētu e, kontrolēt. Un ir tādi lauksaimnieki, kas tagad īstenībā nevajadzīgi lieki sadala šo lauku, vienkārši lai izpildītu noteikumus un pārliecīgi dažādo kultūras, ko e, pie, piekopju, ko audz kultivē sava, uz savas zemes. Un par vispārīgi par pārtiks piegādes ķēdi, vai esat grasījusi izstrādāt atsevišķu pie, priekšlikumu, jo tas būs daļa no šīs plašākās KLP reformas, ko ko gaidām tuvākajā nākotnē. Paldies, Toms un kungi! Paldies par visiem šiem jautājumiem! Nu, un lūk, tad varam dot vārdu komisāru kungam. Lūdzu, Hogan kungs. Thank you very much. Lielas paldies priekšādātāji. Es ceru, ka man izdosies atbildēt uz visiem jautājumiem. Atvainojos, ja kāds paspruks garām. Zanikums. Ar skaidri jums pateikt, ka darba programmā modernizācija un vienkāršošana attiecībā uz KLP būs ļoti svarīga. Tas attieksies arī uz pārtikas piegādes ķēdi. Kas attiec uz pārtikas piegādes ķēdes iniciatīvu, atbildēšu tagad uz vairākiem jautājumiem kopā. Mēs šobrīd cenšamies izpildīt labāka likumdošanas eh, priekšlikuma prasības. Tie ir soļi, kas varbūt netika izpildīti iepriekš, ko varbūt vajadzēja izpildīt jau iepriekš, bet tie vēl nav izdarīti. Tas strādājam kopā ar Bjankovskas kundzi un Vestragārdas kundzi. Es zinu, ka arī omnibusā ir grozījumi, un pie tiem tiek strādāts. Varbūt, ka tur kādi jautājumi tiks atrasināti, ko varēsim attiecīgi šā laika posmā ņemt vērā. Es nezinu vēl, ka būtu kaut kāda īpaša procedūra paredzēta, kamēr vien mēs nonākam pie lauksemniekiem vēlamā rezultāta. Vienalga, kur to veid, īstenojam vai attiecībā uz omnibus, un tad to visu apstiprina ja, e, parlaments padomu tā tālāk. Bet, nu, katrā ziņā mēs vienlaikus labāk sagatavosim atsevišķu iniciatīvu. Āfrikas cūkmērs. Pie šī jautājuma ir strādāts, ir izmaksāta arī plaši līdzekļi, lai palīdzētu izskaust šo slimību un arī pēc tam, lai palīdzētu lauksaimniekiem tikt ar to visu galā. Valstis, protams, tieši no jūsu reģiona ir tās, kas tiks skartas visvairāk. Mēs esam apmierināti ar to, ka šīs slimības izplatīšanās pēdējā laikā ir krietni samazinājusies. Uh, Bet pavisam nesen tas ir noticis. Mēs varam zinām, ka cūgaļa ir svarīgs tirniecības produkts, un arī Ķīnā nesen ja viņi ir nākoši, tā teikt, progresējuši ar šī, tieši cūgaļas eksporta apjomu palielināšanā. Tas, protams, nāk par draudu Polijai, Rumānijai, Bulgārijai un, protams, arī Baltijas valstīm. Un mēs ļoti uzmanīgi sakojam līdz situācijai, jo tirniecība, protams, ir jāaizsargā. Uh, Kas attiecas uz vēl citiem papildu līdzekļiem, nu tādu mums vienkārši nav. Mums jāizmanto pašreizējie resursi lauku attīstības pasākumos. Esam piedāvājuši dalībvalstīm izveidu elastību, lai tos izmantotu, lai viņi varētu e, grozīt lauku atbalstu programmas un palīdzētu lauksaimniekiem to ietvaros. Flanagan kungs. Nu, es ceru, ka Brexit jautājumi tiks risināt pamatoties uz faktiem, nevis emocijām. Es e, varētu krietni ilgāk nekā 30 minūtes runāt par to visu. Nu. No Un es arī zinu, kā, cik dažādi viedokļi būtu daudziem un dažādiem man sarunbiedriem. Šobrīd šis process ir ļoti tāds vilšanos radošs, frustrējošs, jo tas vienkārši vēl nav sācies un arī līdz jūnijam nesāksies. Bet laikam ejot uz priekšu, mēs zinām, kāda būs šī aptuvenā darba kārtība. Man šķiet, ka tā ir diezgan labvēlīga šobrīd, jo tādā ziņā, ka šīs parlaments un arī visas iestādes ir atzinuši, ka šī ir tāda unikāla situācija ar unikāliem apstākļiem, kas nekur iepriekš nav piedzīvota. Uh, Un uh, pastāv šādas tirniecības attiecības starp rietumiem austrumiem, ka virkni šai jautājumu arī unikālārā veidā būs jārisina. Un es domāju, ka Eiropas Savienība vienmēr iestājusies arī par mieru procesu, par vienošanos šai ziņā, tā ir atbalstījis to gan finansiāli, gan visādi citādi. Un Es domāju, ka tās vadlīnijas, ko publicēja padomu 28. aprīlī, arī katrā ziņā paredz šo darba kārtību. Un pirmie trīs jautājumi ir šādi. Pirmais ir finanšu jautājums, jo tam būs nu, arī ietekme, protams, uz KLP, tālāk pilsoņu tiesības, kas ir, eh, kā mēs labi saprotam, vispār daļa no tiesībām zināt, kas ar mums notiks, kas ir ar šīm pilsonību un tā tālāk. Un tad tālāk robežu jautājumi Kipra un Spānija, Gibraltāra šajā gadījumā. Tas tie arī jārisina, protams. Nu tad lūk. Nu, varat man ticēt, ka mēs jau negulēsim tā uz lauriem, mēs vienkārši eh, šobrīd klausamies novērojumos, ierosinājumos, bet vēl šī spēle nav sākusies. Bet tikko kaut kas tālāk notiks, es būšu gatavs jūs par to visu informēt. De Castro kungs. Padomāju, vēl tikai ir jāizstrādā nostāja par omnibusu, tāpēc jūs nevarat izdarīt nekādus situācijas secinājumus par padomas nostāju, tāpēc, ka tās vēl nav. Nu, manuprāt, Maltas prezidentūra centīsies pavisam drīz vēl laikā nāklējā ar risinājumu, bet nu redzēsim. Nu, atceraties, ko jūs un Desakungs esat panākuši ar parlamentā, ja un kādus solījumus izteikuši, un arī mēs no komisijas esam gatavi strādāt Tad tik runāts arī par šīm um, līderu uzņēmumiem un, un um, pasaules ekonomiku. Jā, ir jāļauj vairāk un ātrāk uh, spēt strādāt, reaģēt, un mēs nāksim klējā ar priekšlikumiem par to, kā vienkāršot, piemēram, valsts pasūtījuma noteikums attiecībā uz lauka attīstības programmu un tam līdzīgi. Bioloģiskā degviela tika pieminēta vairāk kārt. Komisārs Kaņete nāca klē ar virknī priekšlikumiem enerģija jomā, un tur bija arī biodegviela um, iekļauta. 2030. gadā mērķis bija sākotnēji 27%. 4,1% pirmās paudzes biodegvielas izmantošana un vēlme ir iet uz attīstītajām biodegvielām līdz 2030. gadam, nevis šīs pirmās paudzes. Un tālāk šis skaidrs ir 3,8%, tātad 4,1 sākotnēji ierosinājums par 3,8 un 7% jau nekad netika sasniegt kā mērķis un arī nekad netiks sasniegt, jo tehnoloģijas virzās uz priekšu, attīstās vairāk uz šim. Nākamo pauģu biodegvielām, protams, ka mēs nevaram no pirmās paudzes biodegvielām atteikties, jo tur ir veikts plašas investīcijas un tāpēc tas būtu ļoti negodīgi pret uh, cilvēkiem, kas uh, ar tām ir strādājuši un tā tālāk. Mēs tagad vienkārši viņiem paklau izrāsim no kāja pakšas. Nē, tā nevar. Bet, nu, Kaņeckums pēta šīs iespējas, uh, skatoties 2020. gada apvārsni. Kaputo kungam man jāsaka, Lūkas. Faktiski jūs minētie jautājumi skar citus eh, komisārus, Andru Kaiškungu un tā tālāk, bet es apsolu jums dabūt informāciju un eh, jums sniegt informāciju par apoliju un olīvu kokiem un visām šīm slimībām. Es saprotu, ka šī epidēmija mazliet iet uz ziemeļiem, kas rada plašas bažas, bet, nu, pirms katrā ziņā es nāku, nonāku pie secinājumiem. Man jāsaka, es neesmu saņēmis pilnu brīfingu, bet es saņemšu informāciju no Andriukaiša kunga rīt. Nākamais runātājs. Naičels kundze, mums jau sistēmā ir mēri, KLP ir mēri, mēri, kas atbalstītu šīs mazās saimniecības, bet ne visas dalībvalsts tos izmanto, ne visi reģioni tās izmanto. Un es, protams, būtu gatavs atbalstīt to, ka atbalsts cieši maziem un vidēji izmēra saimniecībām tiktu palielināts, bet tad mums ir jāskatās arī uz nākamo budžeta raundu, arī budžets būs noteicošs faktors. Uh, Nu, katrā ziņā problēmas, kas saistīts ar nākam, nākotnes līdzfinansējumu, ir aktuāls. Bet es nevaru uz visiem šiem jautājumiem šobrīd atbildēt, jo mēs nezinām, kāds būs budžets, to nezinu ne jūs, ne mēs. Neviens cits tikko būs kāda lielāka skaidrība, tad mēs varēsim attiecīgi arī cīnīties nu, par šo savu lauciņu, par spēcīgu un fin labi finansētu KLP bioloģiskā lauksaimniecība. Ne, 95% izpildītas e, šie, šie jautājumi un problēmas. Un, protams, vēl viena otra neatrisināt lieta, tieši tā kā no Somijas un Zviedrijas tika teikts, jums e, ir krietni pavirzījies tas viss priekš, nu, bet es nezinu, vai jums e, šī presa redlīs, ko jūs pieminējat, nu, mēs jums var tikai pateikt, ka mēs tiešām ļoti uzmanīgi skatāmies uz šiem vēl neatrisinātiem jautājumiem un cerams, ka mums izdosies nonākt pie atbilstīga risinājuma, lai mēs ņemtu vērā tās visas delikātās nianses, kas katrai dalību valstī ir raksturīgas. Bet, nu, protams, es arī nezinu, kas tālāk notiks 24. maijā paredzēts nākamais trilogs. 7. maijs. 7. maijs bija piegriena, un tad parlamentam nav plenārsēžu. Um, plenāsēžu laiks, tā kā pilnīgi noteikti varējāt apmeklēt šo jautājumu. Mēs, kad izvēlamies šos pasākumus, mēs tomēr ņemam mazliet varā, vaļā, vērā parlamenta darbu. Nu, šajā gadījumā, nu, tiešām liels, ka mums tas izdevies. Man priekšādātais teica, ka tas sot nostrādās. Bet ir arī praktiski raksturi jautājumi, kas saistīti ar šāda veida pasākumu organizēšanu. Nu, piemēram, 500 cilvēkiem viesnīcas uh, un tā tālāk reizēm arī tulku pakalpojumi. Uh, Mēs, protams, nevaram vienmēr visus apmierināt ar to, ka izvēlamies visiem labvēlīgāku atrašanās vietu, bet mums jāņem virkne faktoru vērā. Mums pārliecinās, ka parlaments un šī komiteja tiks pārstāvēt šajā nākamajā pasākumā un spēcīgi. Un tad vēl nevarēju vienkārši saprast jūsu jautājumu, es vienkārši nespratu jautājumu, tiešām varbūt jūs varētu ar mani satikties pēc sanāksmes, es negribu mēģināt kaut ko atbildēt, ko es nesmu sapratis. Tūki nesaprot, pie kura deputāta komisārs vēršas. Tālāk omnibus ietveros eh, komisijas priekšlikums un lauksaimniecības akti, jā, tur ir doma par to, ka pilsētas un reģioni paši pieņems lēmumus par to, kas tad ir šis jaunais lauksums, par šīm definīcijām. Jo iepriekšējo reizi neviens īsti nebija atminās, un visi domāja, lūk, tad nevis negatīvs saraksts, bet pozitīvs saraksts, nu tad skatīsimies, ko vēlas darīt pilsētas, un uh, vietēji līderi, kā viņi lems par to subsidiāts principu piemērojot. Pret antidempingu un Brazīlijai. Šis jautājums man nav zināms, varbūt jūs esat speciālists eh, kartupeļu Beļģijā, varbūt tas tā aktuālāk, varbūt jūs varētu man sīkāk pastāstīt par to, ja tāda problēma ir, tad lūdzu pastāstiet man sīkāk par jauniem lauksemniekiem kopumā, nu jūs jau redzat visos izteikumos un arī daudz kur citur, kur esmu runājis iepriekšējā gadā, laikā es vienmēr runāju par paudžu atjaunošanās. Tie ir jautājumi, pie kā mums ir jāstrādā, mums ir jārada motivācija, lai jaunieši paliktu lauksaimniecībā un laukos. Un tas jau nav tikai par lauksaimniekiem, tas ir arī par šo agrobiznesu kopumā, par darba vietām laukos. Pētniecība, novatorisms, papildus atbalsts, eh, labā kreditēšanas noteikumi, finanšu instrumenti, tā lai viņiem ir biznesa iespējas laukos, lauksaimniecības jomā, sektorā. Un es jau minēju, ka nu, viens no leņķiem, kurā to ceramies, cenšamies veicināt, ir apkarot negodīgu tirzniecību. Tad, tad jā, pie tā strādājam. Eka kungs. Es ceru, ka jūs brīvs ir gan labas, bet es nedomāju, ka jums vajadzētu tagad mm, pret mani vērsties ar pistoli, jo es jāsaka visam jūs teiktiem patiešām piekrītu. Mēs vēlamies modernizēt KLP, un ir bijis kurš 13. gada virkne e, vienojumu, ir vienošanos, ir bijuši mērķi, ilgspējīga attīstībā un tā tālāk. Mēs esam arī guvuši progresu virzoties uz priekšu to sasniegšanā, ko teica arī Noišas kundze. Un tas attiec arī uz tirdzniecību. Nav šobrīd antidempinga, nav dempinga lauksaimniecības produktu jomā šobrīd. Tas drīzāk ir kaut tāds plašsaziņas līdzekļu jājam zirdziņš. Es viņiem arī televīzijā vienmēr pastāstu, kāda ir reālā situācija, bet viņi mani vienkārši neklausās. Tas nav tik interesanti. Mēs esam bez tarifu, bez nodevu. Uh, Eh, produkti no AKK valstīm no Āfrikas. Tā esam vienīgā vieta, kas to dara. Mums ir vienošanās ar Nairobi par eh, subsīdiju mai, maiņas nosacījumiem no 16. gada. Es domāju, ka šeit ir daudz pozitīvu lietu attiecībā uz jūsu minētiem jautājumiem. Cerams, ka procesa beigās, moder, KLP modernizēšanās noslēgumā mums arī daudz kas izdosies. Jo, protams, ka nav pieļams, ka mēs kaut kādā malī vai citās valstīs traumējam vietējo tirgu, kropļojam tirgu. Viņi paši reizēm arī fiksē cenas pašiem sava, savu vietējo ražotāju vidū. Bet Eiropa katrā ziņā šādā veidā ar dempingu nenodarbojas. Man varbūt, man gribētu cerēt, ka tas ir tāds pagār, tāds pagātnes, tāda atrauga. Tālāk par zaļināšanas izvērtēšanu, jeb ekoloģizācijas izvērtēšanu. Es domāju, ka tas līdz gada beigām arī virzīsies uz priekšu. Te mēs ietversim visu veidu iniciatīvas, kas no tā arī izrietās, un tas attiec arī, protams, uz kultūru diversifikāciju, rotēšanu un tā tālāk tas ir bijis tāds kopīgs darbs, tad tādu atsevišķu vienu niansu nevaram skatīt. Tas attiec lūk arī uz aramās zemes eh, atstāšanu atmatā obligāti kārtā, un tad tas saistīts ar klimatu pārmaiņu mērķi un to ieguldījumu, ko lauksaimniecība šo mērķu sasniegšanā dod. Bet nu redzēsim, ko dod ekoloģizija, ko būs devusi ekoloģizija līdz šim brīdim. Tātad jāveic eh, novērtējums, tas jāveic līdz šī gada beigām. Kā jau es teicu, atsevišķi būs šī iniciatīva par pārtikas eh, ķēdi. Ribeiro kundze. Mēs, protams, labprāt neatsāktu no jauna skatīt visus šos posējā aktus, jo tad tas tā kā Pandoras lāde. Bet mēs jau modelējam tās jomas, kas attiec uz posējumam, lai nodrošinātu papildus atbalstu vairāk nekā tas, kas pieejams lauku attīstības finansējuma ietvaros. Sometimes the reizēm reģioni nevienmēr izmanto to elastību, kas tām tiek paredzēta, piedāvāta, un posē gadījumā mums vajadzētu šo programmu modificēt, to mēs varam darīt pēc diviem mēnešiem. Ja viņi vēlas pieņemties vienai vai otrai jomai, viņi to var darīt, ir piedot šādā uh, elastība. Trīsreiz gadā iespējams modificēt šo fokusu, jo es domāju, ka tā ir pietiekama elastība. Nu, varbūt jūs man nepiekrītat, bet manuprāt, tas ir pietiekami. Jāra kungs minēja, ka mums ir tikai piecas dalībvalstis, kurām ir e, saņemtas tiešais atbildes par KLP. Tā nav taisnība. Jūs esat dezinformēts. Mēs saņemam atbildes no 28 dalībvalstīm, un ļoti daudz atbilžu ir tieši no Vācijas. No nu, lauksaimnieka NVO ļoti aktīvi darbojas Vācijā. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu visas dalībvalstis, visas dalībvalstis tādā vai citādā apmērā ir rēģējušas šai konsultācijas ietvaros un ir devušas atbildes. Kā jūs zinat, proteīna mm, krājumi ir vienmēr bijis deficīts, un mēs nevaram šo deficītu nekā aizpildīt, jo mēs esam nepietiekami konkurētspējīgi salīdzinoši ar ASV ir pavisam nedaudz pieaudzis proteīnu kultūru apjoms Eiropas Savienībā pēdējā gada laikā, bet ir bijis arī pamatīgs importu pieaugums. Nu, protams, ka ir šis brīvprātīgais piesaistītais finansējums, ko var izmantot, ja jūs vēlaties mudināt to, ka jūs lauksaimnieku proteīna kultūru audzē vairāk, tad tas būtu arī ļoti veiksmīgi, bet tas tad ir jādara dalī, dalību valstī. Tur jāveic, tad, tad vienlaikus jādomā, protams, arī par biodaudzvedības aizsardzību, kas nav vai maz nozīmīga. 30% no budžeta paredzēti vides, videi un ekoloģizācijai, un tad nu, jāpārliecinās, ka mēs izpildam tos solījumus, ko izteicām 2013. gadā, bet jums ir iespēja, iespēja kaut ko ietekmēt šajā proteīna kultūra veicināšanas jomā. Nākamais vienkāršošana ir prioritāte, un es, protams, zinu, ka lauksiemnieki ir ļoti nobežījušies un aizkaitināti ar to, cik šī birokrātija sarežģīta, bet, eh, nu, to atrisināt vienas dienas laikā, protams, neizdosies. Mēs eh, vēramies tāpat laikā izstrādāt tagad priekšlikumu pakotni par kontrolēm, inspekcijām, lai parādzītu, kā jaunās tehnoloģijas var mums šeit palīdzēt. Tā vietā lai būtu kaut kāds vesels dienas ar lauksaimniecības speciālistiem, kas dodas eh, tīri fiziski uz vienu otru saimniecību, var izmantot tehnoloģijas, un cerams, ka tas arī atvieglos situāciju. Tāpat arī profilaktiskās pārbaudas un piemērošana, gan šo, gan pagājušajā gadā eh, jau tik pakļaut šādu veidu inspekcijām, tādu mm, tātad provizoriski jau tika, jau, jau veikt šīs kontrolas, un tad, ja kaut kādas korekcijas bija vajadzīgas, tad lauksaimnieks par to tika informēts, nu, un cerams, tad tālāk viņi iesniedz tādu koriģētu tālāk informāciju, kas ir bez kļūdām. Tas ir vēl viens kaut ko mēs darījām, lai mazinātu, tīri garīgi maz, maz, man, mazinātu spiedienu uz lauksaimniekiem par, nu, šiem viņiem pie, pienākošamies līdzekļiem Nu, protams, ka, piemēram, situācijas ir specifiskas. Rumānijā ļoti darb, darba intensīvs ir lauksaimnieka darbs krietni vairāk nekā citur. Un, nu, tāpēc varbūt arī ir šis problēmas ar brīvdienām, kā jūs teicāt. Bet, nu, tālāk par šīm eh, olām, kas nāk no ārpus būru vistām. Nu, šeit ir jā, jāpaskatās, kas notiek ar juridisko nostāju. Man šeit nav īsti vēl skaidrības, man nav informācijas par to. To... Vens Garcia kundze arī runāja par budžeta problēmām. Mums ir jāapzinas, ka um, mums ir nepieciešams uh, tikt skaidrībā, kādas ir budžeta iespējas. Un uh, cerams, ka tas tiks atrasināts. Skaidrs, ka budžeta problēmas vēl kādus gadus turpināsies. Manuprāt, ar to es esmu jā, par Noišels kundzi jautājumu par tirdzniecības eh, pasākumiem. Jā, pārtiks apgādes drošību un ilgspējīgu ra, eh, ražošanu, tas, protams, būs eh, vēl nākotnē risinājums jautājums. Skaidrs, ka mums ir daudz vairāk jādara videi un ilgspējībai, mēs netaisamies no tā izvairīties. Mums, mums kā abiem likumdevējiem pie tā ir jāstrādā. Paldies priekšsarētāji! Jā, Kubiks kundzi, man vēl atsevišķi tad jārunā, lai atbildētu uz viņas jautājumu. Liels paldies! Ja kāds vēl vēlētos sīkāku informāciju, tad lūdzu informējiet mani par to, un tad šajā gadījumā mēs lūgsim komisāru atbildēt rakstiski. Un tā tad mēs varētu rīkoties šādi, kā es ierosināju. Tālāk runājot par konsultācijām. Konsultāciju process eh, turpinās un nav noslēgts, tas notiek pa posmiem. Šobrīd mēs atrodamies vienā no posmiem. Un tagad mēs saskaramies ar vairākām problēmām, par kurām runājam regulāri. Uh, Eh, tomēr mums ir ļoti liela problēma, kas saistās tieši ar KLP nākotni. Un eh, tā saistās ar visu Eiropas Savienību. Mēs par to runājam. Eh, tagad ir baltā grāmata, ir arī Brexit jautājums. Ir vesela virkne dažādu uh, problemātisko aspektu. Lauksaimniekiem arī rodas jautājumi mūsu lauksaimnieki neinteresējas tikai par konkrētiem jautājumiem, bet arī par politiku kopumā. Jo mēs zinām, ka politika ietekmē to, kā viņi dzīvo, jo, protams, mums ir kopējā lauksaimniecības politika. Tas tad būtu viss no manas puses. Tagad es vēlētos pateikties visiem diskusijas dalībniekiem, Un tagad ir pienācis laiks pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Un, protams, mēs būsim ļoti priecīgi, e, ja komisāra kungs vēlēsies uzklausīt nākamo darba kārtības punktu Hoslinga kunga prezentāciju. Lūdzu, vārds jums, Hoslinga kungs. Jā, Herr Vorsitzender. Priekšsarētāji, diemžēl komisāram nav laika. Bet es varu īsi izteikties. Priekšsarētāji, jūs iepriekšējā 16. īstenībā 17. trilogā bijāt klāt sākumā Un mēs tad varējām nonākt pie vienošanās, un jūs pats eh, redzējāt, cik sarežģīti ir detalizētie jautājumi, eh, kas ļautu panākt kompromisu ar padomu. Tik tiešām ir palicis tikai viens trilogs. Un ja mēs no savas puses uzskatīsim, ka punkti ir noslēgti, tad mēs varam arī beigt darbu, bet ir atlikušas četras lietas, par kurām vēl tiek diskutēts. Pirmkārt, mēs kā parlaments vēlamies regulējumu sēklām bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai būtu heterogēns materiāls audzētājiem, kas saskaņā ar pašreizējo likumdošanu ir grūti īstenojams. Žēl, ka komisija šajā jautājumā nepiekāpjas, negrib nekādas, at, eh, nekādas atkāpes pieļaut bioloģiskai nozarei. Mēs tad cerējām, ka da, caur datu bāzi būs iespējams īpašs uh, regulējums. Nu, cerams, ka nonāksim pie kāda risinājuma. Mēs, kā parlaments, iepriekšējā reizē vēl nācām klajā ar jaunu priešlikumu un cerams, ka nonāksim pie kompromisa. Bet parlamentam tur ir būtisks jauns regulējums nepieciešams, uz to mēs uzstājam. Otra lieta - datu bāzes. Tur mēs eh, lielākoties esam vienisprātis attiecībā uz sēklas materiāliem. Mēs vēlamies izveidot eh, datu bāzi visām dalību valstīm, lai visiem eh, audzētājiem būtu pieejams bioloģisks sēklas materiāls. Tur, kur mēs nevaram vienoties, ir par īpašas atļaujas eh, termiņu, jo kā tirgu pietiek šī materiāla. Sākotnēji komisija teica, ka līdz 21. gadam tas nav realizējams. Tagad mēs runājam par 15 gadiem pēc uh, tam, kad beidzās pašreizies regulējums. Uh, Ir jau skaidrs, ka mēs nevēlamies pilnībā nogriezt eh, ekosektoru no vispārējās attīstības tendencēm un jāskatās, ko tur vēl var darīt. Tālāk. To jau kolēģi pieminēja iepriekš. Eh, saistībā ar augu seku Tie, kas varbūt nav informēti, tur ir vesela cīņa. Šobrīd nav komisijas tekstā paredzētas eh, nekādas um, atkāpes. Un tas ir um, bioloģiskajā ražošanai ļoti svarīgs jautājums. Šobrīd ir apņēmu, ir regulējums 20 līdz 30% izņēmums iespējams. Un tagad ir prasība no piecām Vācijas federālajām zemēm, kas klimata iemesla dēļ prasa izņēmumus. Mums ir nepieciešams nodrošināt eh, to, ka eh, um, kad šajā reģionā vairs eh, nav līdzinējā pieejas un atšķirībā no Vācijas ziemeļiem līdz Dānijas dienvidiem, nu tur nav nekāda klimata zonu maiņa. Līdz ar to arī tur ir bažas par tālāku attīstību. Ehm, protams, ka runa varētu būt par 62. grādu, kas ir jau polārais reģions. Un šobrīd ir runa par Baltijas valstīm, Somiju, Zviedriju, bet ar uh, lieliem ierobežojumiem, demarķētām dobēm, kas, eh, lai tā tiešām, lai izņēmumi palikt kā izņēmumi. Pēdējais jautājums ir pesticīdu un robežvērtības. Ir šobrīd skaidrs, ka mēs nevēlamies tādas robežvērtības, kā komisija piedāvā. Bet ir trīs valstis Eiropas Savienībā, kur ir šīs robežvērtības, un mēs varētu nonākt pie kompromisa, ka Eiropas Savienībā mēs nemainām neko, līdz komisija nav nākus klājā ar savu ziņojumu par to, no nu, kurienes nāk piesārņojums, kāda ir tā ietekme un ko pret to var darīt. Un tagad ir runa par to, vai 2022. gadā, kā parlaments to vēlas, vai 25. kā padom to vēlas, tad šis ziņojums e, būs jāliek galdā. Komisijai tas būs jādara. Un mēs vēlētos no parlamenta puses, kā status quo netiek mainīts līdz tam, kad ir pieejams ziņojums. Nu, redzēs, vai tas tā izdosies arī. To sarunas rādīs. Šīs četras lietas tiek diskutētas kopā. Tur visiem ir kaut kur jāpiekāpjas. Gan padomēji, gan eh, komisijai, eh, gan arī mums, bet esam eh, uz pietiekam labu pamata, lai panāktu vienošanos. Nu, ja 90% būs paveikti, tad ir vēl dažas lietas, kā ne, neiepakotas preces, un vēl citi, kas mums parlamentam šķiet svarīgi. Ir īpaši aktuāli jautājumi bērnu pār, zīdaiņu pārtiks eh, ražotājiem, un mēs nonācām pie kompromisa, jo komisija vēlējās, lai zīdaiņu pārtikai būtu tik stingrs regulējums, ka, ka principā zīdaiņu pārtika eh, līdzinējā veidā ekoloģiski nemaz nevarētu saražot, un to mēs nevarējām pieļaut. Un mēs tad cenšamies, lai nebūtu tik eh, bargi ierobežojumi. Nu, tāda ir aptuvena situācija. Mums ir jāatrod iespēju vienoties kopā ar padomi, eh, tad jānonāk pie praktiskiem risinājumiem. Vēl ir vesela virkne neatrisinātiem jautājumiem, kas mums pēdējos trialogos ir jāatrisina, bet es domāju, tas ir iespējams un ka mēs to paveiksim. Nu, ir visiem kolēģiem jāvērta, mēs jau komandā tomēr sāk strādājam, vai tas piekrit, pietiks kompromisam vai nē. Nu, un konstruktīvi tad turpināsim. Paldies. Bardzo dziękuję. Alas, paldies. man jāsaka, ka tev tagad ir jāpaveic ļoti smags darbs, un man ir tāda sajūta, ka prezidentūra tikai rausta plecus, smaida un saka, vai, bet mums nemaz nav mandāta, kompetenču mandāta šajā jomā. Nu, neko darīt. Nu, mēs zinām, ka prezidentūra nav spējīga piekāpties vai iziet uz kādiem mm, upuriem. Un, nu, es personīgi neesmu optimistiski noskaņots par šo. 22. Ehm, maijā paredzētajā sanāksmē es pieminēšu šo tēmu, ja mēs nesasņemsim skaidru signālu mm, no mūsu vadītājiem, tad es teikšu tā, ka mums nav nekādas elastības iespējas. <clears throat> Jā, vielen dank. Vinskungs, jā, paldies. Es pavisam īsi. Martins Hoislings jau izklāstīja pa tematiem visu. Manuprāt, komisārs varbūt pat pārlieku optimistisks bija. Viņš uzskatīja, ka jau 95% ir atrisināt, vai pat 98%. Eh, nu, 90 var būt. Mums tomēr ir eh, darbs priekšā vēl. Esam daudz ko uzsākuši jau, un priekšsēdētājs eh, jau tikko sacīja, ka ir grūti ja nonākam strupceļā, pagājušā gada nogalē, iepriekšējā prezidentūrā, un trīs, trīs ar pus mēnešus pēc tam esam spiesti runāt par procesuāliem jautājumiem ar prezidentūru, kas nāk ar jaunu mandātu februāri, kas principā nav grozāms. Un tad jāsaka, ka savā iepriekšējā dzīvē, studējot, esmu savādāk mācījies, ka sarunas nozīmē, ka abas puses var kaut kur piekāpties, nevis ir nemainīgās pozīcijās. Jāsaka, ka mums bija nepieciešams vairākas nedēļas, lai izkustētos. Un tad saprot, ka kolēģi jautā, ko jūs tur darat, kāpēc nekas nevirzas uz priekšu. Bet pēdējās nedēļās manuprāt, mēs esam labi pavirzījušies uz priekšu, un šobrīd jau ir diezgan labi iespējams, ka pēdējā paredzētajā trialogā 31. maijā mēs arī varētu vienoties. Nu, ir dažas lietas, kur komisija vairs tik stingri neuzstājas tām, kur atsevišķi pesticīdi, robežu vērtību jautājumi, kas man būs viena no izšķirošajām lietām Es domāju, ar mēru un optimismu mēs varam eh, gaidīt nākamo trialogu. Un tad cerams nonākt pie eh, tāda iznākuma, kas būs prezentējams pietiekam apmierinošā apmērā. Andriju kungs. Oui, merci. Jā, paldies priekšsādātājiem. Iesākumā es vēlētos pateikties Martinam Hoslingam par darbu šajā tik sarežģītajā uzdevumā, un pēdējā trialogā mēs jau redzējām, cik ļoti komplekss šis jautājums ir un cik grūti ir virzīties uz priekšu, jo eh, te trialogā ir trīs puses, un jāpateicas Hoslinkungam, jo jau kopš paša sākuma viņš ar tādu liet, lielu stingrību un spēku tur uh, parlamenta mandātu, kas tika iegūts no šīs komitejas, un uh, ir grūti strādāt ar šādiem partneriem, jo prezidentūra gan ir pavirzījusies uz priekšu, salīdzinājumā ar dažiem dosie, bet šur tur arī atkāpusies. Un šajā konkrētajā dosie ir nepārāk labs progress, un tas pats ir arī kom no komisijas puses. Žēl, ka Hogana kungs nevarēja palikt līdz beigām, jo te ir īpašs temats par sēklām, par to mums ir īpaša precīza pozīcija, jo komisija ar DG Sanko starpniecību cenšas mm, mainīt savu pozīciju un uh, pilnīgi uz pretējo pusi un kā tad mums var būt pretēja pozīcija ar komisiju tik svarīgā tēmā kā sēklas. Nu, to tālāk neattīstīšu, bet es domāju, ka te ir jābūt tomēr tādai pastāvībai un stingrībai. Ja jūs piedalāties nākamajā trialogā, tad varētu pateikt, ka ja ir pieņemtas noteiktas pozīcijas, tad būtu grūti, nevajadzētu. Uh, Mm, atgriezties vēl kaut kur atpakaļ, jo citādā gadījumā būs grūti nonākt pie kādiem rezultātiem eh, bioloģiskās lauksaimniecības jomā, jo mm, šis sektors ar eh, ļoti lielām grūtībām virzās uz priekšu šajā uh, Mhm. nozare, un mēs nevaram atkāpties atpakaļ vai iesīkstēt savās pozīcijās, kādas bija, ka šis heterogēnais materiāls varētu būt legāli pieejams cilvēkiem, kas vēlas to izmantot. Un šodien tas ir tā nav un tā ir mūsu pozīcija, jo te runa par bioloģisko daudzveidību, jautājums nav viegls un kaut arī man pašam ir lielas cerības, lai mēs nonāktu pie laba rezultāta, bet temats ir tāds, ka mums ir jāatrisina ļoti daudz problēmu vēl pirms trialoga un mēs bažījos, ka mums neizdosies nonākt pie saviem mērķiem nākamajā trialogā. Pan poseł Takula. Takulas kungs. Paldies priekšsēdētāji. Apgodātie kolēģi Hoslinga kungs. Pagājušā nedēļā es eh, tikos ar Somijas bioloģiskās eh, produkcijas ražotājiem, kas ražo izmantojot siltumnīcas Briselē, un investīcijas šajā jomā ir iesaldētas. Uh, Cilvēki ir nobažījušies par to, kā viņi izdzīvos, kā viņi nopelnīs naudu. Eiropas Savienībai nevajadzētu ierobežot bioloģisko ražošanu. Gluži pretēji vajadzētu to veicināt visos sektoros, un es tiešām ceru, ka nākamajā trialogā jums izdosies nonākt pie apmierinoša risinājuma. Es saprotu, ka mēs cenšamies ieviest ārkārtas risinājumus ziemeļu valstīm, bet prasība, ka ražošanai 80, par 80% jābūt vietējai, lokālai, nu tas arī uh, sarežģīja situāciju. Monopola risinājumi neiedarbojas. Nesmu pārliecināta, ka mums izdosies nonākt pie labas, laba risinājuma, ja vēlaties, lai lauksaimnieki izdzīvotu. Un es lai varētu arī izdzīvot, nodarboties ar šo ražošanu. Vēl par šo tēmu turpinot. Es teiktu tā, ka Somijā mums ir eh, laba augsne, kas tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības siltumnīcās, jo e, tas ir ļoti labi, bet šīs prasības ir pārmērīgas. E, Nu, runājot par eh, mazajām siltumnīcām, tur nav nekādu ierobežojumu, kas attiektos uz zemes augsnes kvalitāti. Te nu, nav nekādas loģikas, jo, ja eh, saimniecība ir liela, tad ir prasība, ka 80% zemes jābūt vien. Vi, ir jābūt vietējai. Ja bet tas netiek attiecināts uz mazākām zemes daļām. Un eh, jābūt tomēr loģiskiem, nevajadzētu pārmērīgi ierobežot šīs ražošanas aktivitātes. Tāpat vēl ir tehniski mazāki jautājumiņi, tomēr es te runāju tiešām par lielām, svarīgām lietām, lieliem jautājumiem. Un eh, zāļie Eiropā, tāpat kā citi, vēlētos iespēju izmantot bioloģisko ražošanu siltumnīcās, un es ceru, ka mums izdosies atrast labu risinājumu, jo te galvenokārt runa ir par šīs zemes kvalitāti, kuru mēs izmantojam, un vajadzētu uh, paredzēt izmantot arī to zemi, kas nav vietējā, kas nāk no citurienes, un es ceru, ka jūs to paturēsiet prātā arī nākamajā sarunu raundā. Ceru, ka izdosies atrast labu risinājumu, lai bioloģiskā lauksaimniecība varētu zelt un plaukt. Man arī ir jautājums Hoislinga kungam. Šķiet, izskatās, ka Mēs te nāk, nākam pie trialoga beigām, maija beigās tas būs tomēr. Es eh, biju referente eh, ziņojumam par eh, par Čīli, un es lūdzu nebalsot, pirms mēs nenoslēdzam šo failu. Un es zinu, Hauslinkungs, jūs tiešām esat labas gribas cilvēks, bet vai būs iespējams nonākt pie vienošanās šīs pēdējā trialoga laikā? Manuprāt, tas būs ļoti grūti sasniegzams, un priekšsēdētājs jau teica, ka būs vairāki šķēršļi, vairākas grūtas lietas, un vajadzētu paraudzīties, kāda ir situācija. Varbūt tomēr būtu kādas iespējas 31. datumā. Nu, skatīsim, kas tad tur notiks. Noičera kungs. Dze. Paldies. Man ir pavisam konkrēts jautājums. Mēs jau runājam par šo tematu, Mārtiņa. Tradicionālajie augu aizsardzības līdzekļi. Vai pašreizējā formulējumā tas ir iekļauts darbības jomām? Ir vai nav iekļauts? Tas, manuprāt, ļoti svarīgi ja mēs ejam uz aptieku un iegādājamies kliņģerīšu smēri, tad ir svarīgi, vai tas ir bioloģiski ražots vai nē. Šobrīd to tā nevar marķēt kā bioloģisku produktu. Es domāju, ka farmakoloģiskais koncernu uh, cenšas traucēt šim procesam ir jābūt regulējumam, kā tradicionālajie ārstniecības līdzekļi drīkst tikt marķēti eh, kā ekoloģiski produkti, ja tie tā ir saražoti. Kāda ir no, tā nostāja? Federlekungs. Uh, so um, Lielas paldies par paveikto. Es vēlu jums veiksmi pēdējā trialoga uh, raundā, bet būšu godīgs, un to jau es teicu iepriekšējā diskusijā par šo tēmu, neraudāšu, ja e, nekas neizdosies, jo mēs cenšamies labot to, kas nav salauzts. Tirgus plaukst, auga visā Eiropā, lauksaimnieki pelnu no bioloģiskās produkcijas ražošanas. Tagad mēs esam izveidojuši lielu neskaidrības, apturējuši investīcijas, radījušas tam šķēršļus. Uh, Un, eh, manuprāt, arī visproblemātiskākā daļa ir šīs eh, burvestības, jo īpaši saistībā ar um, šo mailopu rāgu noņemšanu. Un, manuprāt, ekoloģiskā un bioloģiskā ražošana nozīmē, ka netiek pievienotas ķīmiskās vielas un tie, ka tiek ierobežotas uh, šīs lietas, bet nu, tiešām kaut kas nesaprotams, kaut kādas burvestības un arī augsne. Kā tad, ja mēs runāsim par šo vertikālo ražošanu, vai būs iespējama bioloģiska ražošana, jo 20. stāvā nav iespējams neko ražot ar šo, lai būtu kontakts ar augsni. Un tad vēl visam ir jānāk no vienas un tās pašas saimniecības. Mēs vienmēr esam uzsvēruši to, cik svarīga ir izmantot tās augsnes kvalitāte. Un uh, lauksaimnieki vienmēr bijuši praktiski, pragmatiski, jums ir daudz labas augsnes un jūs, uh, jums ir vēl, uh, tiek ražota vēl augsne laba, jo jums ir organiskais materiāls, tad varbūt jūs varat izmantot manu ražu, un es varu savukārt izmantot jūsu augsni, lai pastiprinātu savējo. Līdz ar to tā ir liela problēma. Te tāda tiešām burvestības, buršanās un netiek veidots spēcīgs bioloģiskais tirgus, ko vēlas patērētāji un nu, par ko viņi ir gatavi maksāt. Mēs tur runājam par vairāk subsīdijām, kuras varētu piešķirt produktiem no vienas puses un otras puses. Mēs cenšamies izvirzīt ierobežojumus. Uh, lietām, kas eh, strādā, darbojas, balstoties uz tirgu, mm, ekoloģiskā un loģiskā veidā. Es tiešām vēlu jums visu to labāko, bet mm, man ir tiešām jautājums komisijai, ko es arī uzdevu par mm, dārzeņiem Ziemeļvalstīm. Dorfmana kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man vēlreiz jānorāda uz atlikumu jautājumu, jo šeit, manuprāt, ir runa par Eh, nepatīkamu kompromisu. Līdz 2022. vai pat 2025. gadam varbūt būs pētījums un vēl vairākus gadus nekas nenotiks. Tātad desmit gadus vismaz vairāk vai mazāk turpināsies līdzinējā situācija. Bet līdzinējā situācija ir tāda, un es minēšu piemēru, ja bioloģiskais eh, lauksainieks Itālijā audzē salātus un kāda no atlikuma vienībām pārsniedz vērtību, robežu vērtību, tad tiek ne tikai uh, konkrētais augs uh, uh, izslēgts, bet viss lauks, bet parastais lauksaimnieks var 5 vai 10 reizes atlikuma vērtību, robežu vērtību pār, uh, pārsniegt, tad viņš var to ne tikai savā valstī mierīgi pārdot, bet arī citās valstīs. Kas tad ir vispār noticis ar iekšējo tirgu? Tas ir pilnīgi neloģiski pretēji iekšējā tirgus noteikumiem. To es nekad neesmu spējis saprast, kāpēc bioloģiskā lauksaimniecība eh, ir tā, kurai nepieciešamās tās pašas robežu vērtības kā parastajā lauksaimniecībā. Kāpēc bioloģiskajam lauksaimniekam? dārzeņos vai augļos var, eh, viņam var būt tāda paša atlikuma eh, vielu robežvērtību rādītāji, kā tiem, kas nav bioloģiskie lauksaimnieki. Tas man absolūti nav saprotams. Šobrīd situācija ir tāda, kurai es nevaru piekrist. Tas neko daudz nemainīs, protams, bet es jau šobrīd varu ja provizoriski teikt, ka es šādai vienošanos nevarēšu piekrist. Neviens vairs nevēlas izteikties. Hoislinga kungs, lūdzu, vārds jums. Jā, liebe kolēģi. Godātie kolēģi, paldies par izteiktajām piezīmēm. Man žēl, ka tu aicini balsot pret, Jo tu jau pats zini, pesticīdu robežvērtību jautājums Eiropā dalās pusi uz pusi. Puse no nu, dalību valstīm vēlas robežvērtības, bet to augstums nu, tur ir iestrēdzis eh, attiecībā uz trim valstīm, kur ir ļoti atšķirīga situācija. Un, uh, Biedrības un organizācijas lielākā daļa nevēlas nekādas robežvērtības, un mums parlamentē arī nav viennozīmīga situācija, tā varētu teikt. Ja komisija šobrīd tiešām, tiešām vēlas noteikt noteikums, tad mums arī jāzina, kāds ir pamatojums tam. Teikšu skaidri, pēdējais kompromiss Slovākijas prezidentūrā. Ņemam kokteili no trim pesticīdiem, un ja tas ir iekšā, tad eh, varam certificēt automātiski. Uz kā pamat tas vispār tika izdomāts? Kā mēs pārbaudīsim, kā mēs eh, šos paraugņemšanas pasākums organizēsim Eiropā? Sap citu, 50% no piesārņojumiem nemaz nenāk no lauksaimniecības, bet no eh, apstrādes, pārstrādes. Pietiek ar to, ka brauc eh, transports, kas ir iepriekš kaut ko citu veidis. Mums ir tikai viens monitoringa pasākums Badenvirtembergā tika veikta kontrolē, tur tika konstatēts, ka piesārņojums ir ļoti neliels, bet tas nav attiecināms uz visu Eiropu. Nu, varbūt visus eh, neapmierinās eh, panāktie risinājumi, bet varbūt, ka mēs varēsim panākt pārmaiņas. Par Čīli arī es atbalstu atlikšanu. Jo būtu loģiski tomēr eh, nogaidīt, vai mēs nonāksim pie rezultāta vai nē jo noteikumi importam Eiropas Savienībā tiks pas, pastiprināti, tiek kļūst stingrāki. Ir skaidrs, ka arī mums būs jāievēro noteikumi. Varbūt būs kāds atkāps, bet eh, gal galā tas ir patērētā interesēs, lai eh, bioloģiskajam marķējumam visur būtu vienādi nosacījumi. Par ražošanu eh, Un par šo pieminēto maģiju, par eh, eh, augsne, tātad ir nepieciešama ekoloģiska augsne un neviens nevēlas eh, tādus augus, kas ir neskaidros apstākļos auguši. Var jau teikt, ka tā ir maģija, nezinu, bet uh, Ja mēs to vienkārši par dārzkopību saucam, to, to arī, protams, var darīt un, un pārdot šos produktus, bet tad nelieciet logotips ar bioloģiskajiem produktiem virsū. Nu, es ceru, ka mēs nonāksim pie risinājuma. Nu, mērene optimistisks esmu. Mēs tik ilgi esam strādājuši pie šī jautājuma Un eh, kāds saka, kāpēc eh, te eh, tāda ņemšanās ap pāris zemniekiem, kas vēlas īpaši noteikums. Nu, nē, šeit runa par aizvien straujāk augošu lauksaimniecības nozara Eiropā. Liela daļa no tirgus šis sektors strauji aug, bet ar to aug arī riski, ka tur iekļaujas arī liet, lietas un procesi, kas tur īsti neiedaras. Uh, Nu, varbūt dažas vietas vēl vajadzētu padarīt stingrākas, bet eh, nekādā veidā nevajad, eh, nav mēģinājumu nožņaukt šo sektoru. Mēs tomēr vēlamies, lai bioloģiskais eh, sektors būtu Eiropā. Jā, es atvainojos, tā ir viena no lietām, kas vēl nav atrisināta, kur mums bija labs kompromiss priešlikums Bet tās ir tās mazās, eh, neatrisinātās lietas, bet nu, mēs divpusē varam to vēl pārunāt. Paldies, Akolas kungs, lūdzu. Izteikties. Priekšsēdētāji pavisam īsi. Runājot par eh, augsnes izmantošanu, es eh, devos vakardien prom no Somijas ziemeļiem, un tur vēl sniga sniegs. Ļoti grūti audzēt eh, augus ārā apstākļos. Tomēr ar siltumnīcas iespējām mm, var izmantot arī eh, citas augsnes, kas nav vietējās, bet tās tad neseņems bioloģiskās augsnes eh, nosaukumu. Mēs veicam importu no Kanādas, bet kāda tad ir šīs ekoloģiskais nospiedums, oglekļa šo gāzu nospiedums un 80% prasība ir pārmērīga. Somijā pat parastajās audzēšanas situācijās ļoti bieži augi ir tīrāki nekā bioloģiskā produkcija, kas nāk no centrāla Eiropas, jo pie mums ir krietni mazāk piesārņojuma, mazāk satiksmes. Nu, tomēr jāatrod kāds loģisks risinājums šai problēmai, un es patiešām ceru, kā Hoislinga kungs nenogalinās visu Eiropas bioloģisko lauksaimniecību un ka būs iespējams uh, Arī ziemeļu valstīs siltumnīcās audzēt bioloģiskos produktus ar labu augsnes pamatu. Hauslinkungs. Nie, nie, nie, nie. No, było pewne, to jest pewnym obowiązkiem odnieśli. Es atvainojos, bet jums tagad tomēr jāsaka daži vārdi. Ich, ich kann jetzt, ich kann jetzt gar nicht. Nu, es te nemaz neko daudz nevaru pateikt. Esam saņēmuši vēstuli no pieciem ministriem, kas vēlas izņēmuma noteikumus. Nu, es jau sacīju, ka vai nu mēs paplašinam šo loku, un tad tur iet iekšā visi izņēmumi. Un varbūt tad liekam šo konkrēto platumgrādus, tad eh, varbūt eh, varam runāt tikai par arktiskajām zonām. Nu, tad es pilnībā nevarētu tev piekrist, manuprāt, tur ir pilnīgi citi nosacījumi. Bet uh, eh, Dienvidzviedrijai, Dānijai, nu es neteiktu, ka tā būtu arktiska zona. Līdz ar to es nesaprotu, kāpēc šajā teritorijā vajadzētu īpaši izņēmums. Nu, tur vajadzētu rūpīgi vēl papētīt. Bet nu, tas ir atrisināmi. Tas viss ir atrisināmi, jo tur, protams, ir nepieciešams vēl atbalsts kompromisam. Nu, vai mēs varēsim visu vēlmes izpildīt, to mēs redzēsim tikai pašās beigās. Lielas paldies! Es ceru, ka šis optimisms kļūs par realitāti. Vēlreiz liels paldies! Manuprāt, vairs papildu komentāri nav nepieciešami. Situācija ir grūta un eh, es ceru tieši uz to pašu, ko jūs cerat. Es ceru, ka mēs esam vienādās pozīcijās. Tagad ir pienācis laiks izskatīt pēdējo darba kārtības punktu. Tas būs ļoti īs. Kā jau zināsit, mēs devāmies uz Igauniju no 18. līdz 20. aprīlim. Mēs piedā, piedalījāmies agroforumā Māre Baltikumu un arī māmes uh, izstādē Tartū. Uh, Mēs tikāmies ar eh, vairākiem cilvēkiem, jūs jau zinat, kas bija tie deputāti, kas devās uz Igauniju Bogovičs, Dorfmans, eh, Nekova kungs, Meliora kungs, Rodrīgiesa kungs un kundze, un es arī pats tur devos piekto reizi, notika šāda veida pasākums, tas bija ļoti interesants. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai eh, tiešām izdodas runāt ar spēcīgu balsi attiecībā uz lauksaimniecības nākotni. Mēs arī varējām tikties ar Lietuvas, Latvijas, Ukrainas, Moldovas eh, lauksaimniecības ministriem. Saruna bija ļoti interesanta Mēs eh, redzējām, no kurienes nāk eh, iniciatīvas, kā notiek centieni sadarboties, tas notiek arī reģionālā līmenī. Tātad viss šis eh, Baltijas reģions ir ļoti dinamisks. Runājot par vislielāko lauksaimniecības izstādi šajā reģionā, nu, jāpiemina, ka tur piedalījās arī Um, dažādu lauksaimniecības iekārtu ražotāji. Mēs piedalījāmies semināros, debatēs, un man bija priekšstats, ka mēs tādējādi varējām labāk izprast šajā konkrētajā gadījumā Igaunijas lauksaimniecību. Mēs redzējām, uh, kā šī uh, nozare mainās, pārveidojas. Tomēr ir arī satraukums trešdaļa no uh, lauksaimniecībām uh, pa, pazūd, un es tiešām vēlētu, notiek ļoti liela koncentrēšanās šajā, jo mēs vēlētos pateikties Igaunijas pārstāvim un vēlētos lūgt arī sekretariātam nosūtīt uh, nepieciešamos dokumentus mūsu komitejas dalībniekiem. Tātad visiem jums nosūtīsim uh, informāciju par šo vizīti. Eh, tagad vēlos pateikties eh, visiem mūsu sanāksmes dalībniekiem. Nākamā sanāksme notiks 29. maijā no 15 līdz 18.30, tad 30. maijā no 9 līdz 12.30. Abas sanāksmes notiks Briselē. Tagad vēlu jums jauku vakaru, kaut arī tas ir saīsinājies uz mūsu sanāksmes rēķina, bet lai nu kā jauku vakaru un uztikšanos!